I think it would be a very good, good idea to get started. Sāksim darbu, jo mums ir jāizskata vairāki punkti darba kārtībā. Esam tikuši jau līdz otrajam punktam. Izskatīsim arī mūsu daudzus punktus, bet 8. un 14. tiek pārlikti uz citu laiku, jo gala teksts tā pabeigtajā versijā nevarēja eh, tikt eh, prezentēts šodien. Lūdzu, ņemiet vērā arī to, ka pēcpusdienas sanāksme sāksies 3.30 AFCO sanāksme telpā, kas ir PHS P1A002. Un mūsu komiteja, kā asociētā komiteja saskaņā ar 54. noteikumu punktu, ir uzaicināta piedalīties prezentācijā, kuru veiks pirmais vicepriekšsarētājs Timermans kungs saistībā ar priekšlikumu regulēju par pilsoņu iniciatīvām. Tāpēc ļoti svarīgi tur piedalīties. Uz stundu tātad dosimies tur un pulsen 4.30 turpināsies mūsu parastā sanāksme šajā pat telpā. Mums vajadzētu sākt darbu pēcpusdienā pēc iespējas precīzāk, jo ir jāizskata vairāki punkti. Vai mēs varam ar to uzskatīt darba kārtību par pieņemtu? Tāpat nepieciešams apstiprināt protokolu mūsu oktobra sanāksmēm. Nekādas bažas neesmu dzirdējis par to. Priekšsēdē paziņojumu šobrīd nav. Neviens nav ierosinājis arī citus jautājumus. Tāpēc varam pāriet pie pētījuma saistībā ar eh, Lūgrumrakstu komitejas aizsardzības funkcijām, pētījums par ANO konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām. Ļoti interesants pētījums. To pasūtīja politikas departaments C, reaģējot uz mūsu pieprasījumu. Man liekas, ka tas komitejai ir ļoti noderīgi Un mēs redzēsim PowerPoint prezentāciju, uzklausīsim Marku Prīslīkungu, kurš ir invaliditātes politikas profesors un Eiropas invaliditātes ekspertu akadēmiskā tīklā ANED zinātniskais direktors. Lūdzu, vārds jums. Paldies priekšsarētāji, paldies komitejai par ielūgumu ierasties arī šogad. Šis ir turpinājums pētījumam, kuru pētī komiteja pieprasīja 2015. gadā. Tas bija lielāks pētījums, kas izrietēja no lūguma raksta analīzijas. Tālāk to aktualizēja 16. gadā. Un tādēļ informatīvā lapa šim pētījumam ir īsāka, informējot par dažiem izaicinājumiem, pavisam īsi pa, pamata informāciju. Mums vajadzētu atcerēties, ka līdz pat vienai ceturdaļai no Eiropas vēlētājiem ir deklarējuši, ka viņiem ir dažādi veselības traucējumi vai invaliditāte. Tā varētu būt lielākā minoritāte. Jāatceras arī, ka cilvēku tiesības ir Eiropas vērtība pamatā. Parlaments ir apņēmies ievērot šīs tiesības. Uh, Invaliditātes tiesības tiek arī atzīts ne tikai Eiropas tiesībās, bet arī starptautiskajās tiesībās. Tādēļ konvencija par eh, personu ar invaliditāti tiesībām, to ir parakstījusi Eiropas Savienība vienlīdzīgā līmenī ar dalību valstīm. Tā ir vienīgā pasaulē parakstītāja puse, kas nav valsts, un līdz ar to tai ir tādas pašas tiesības. Tālāk. Pētījums, kuru, mūs, kuru mēs veicām, ir pieejama pētī komitejas mājaslapā. Pētījums ir apjomīgs, tas tika aktualizēts pagājušajā gadā, un centāmies iegūt kontekstu ANO konvencijai saistībā ar aizsardzības lomu attiecībā uz invaliditātes tiesībām Un tas izriet no analīzes, eh, kuru veicām lūgumrakstiem, kas saņemti pēdējos gados un kur tikusi pieminēta invaliditāte. Tur pārāk daudz neiedzināšos, ejam tālāk. Svarīgākais ir saprast, kur pētī komiteja iedaras šajā kontekstā, kāda ir komitejas loma. Galvenokārt tas ir tiesību aizsardzības aspektā Eiropas Savienībai ir pienākums saskaņā ar konvenciju izveidot ietvaru, lai veicinātu tiesību ievērošanu, uzraudzītu šo ievērošanu, un pētī loma ir īpaši aktuāla tad, kad šīs tiesības tiek pārkāptas. Bet arī, protams, popularizējot ar invaliditātes saistītās problēmas sabiedrībā un veicot uzraudzību. Sākotnējā pētījumā bija virkne ieteikumu, to es pievienoju šeit informatīvai piezīmē, lai mums nebūtu jāizskata tās e, visas vēlreiz. Tātad vēlreiz atgādinu, ka ir virkne mehānismu Eiropas iestādēs, kurus varētu dēvēt par aizsardzības mehānismiem, un pētī komiteja nav vienīgais. Uh, šāds mehānisms. Piemēram, ir šeit lūguma rakstu procedūra Eiropas parlamentā, bet ir arī sūdzība procedūra Eiropas ombuda institūcijā. Tāpat sūdzības ir iespējams iesniegt, piemēram, Eiropas invaliditātes formā, kur to skata dažādas komitejas, un ir arī sūdzību izskatīšanas procedūra Eiropas komisijā arī tur var iesniegt sūdzības. Tā kā varētu teikt, ka petī komiteja iedaras šajā kopējā mehānismu struktūrā. Bet vairākas ļoti specifiskas un svarīgas uh, lietas eh, no lūguma rakstiem nonāk tieši šajā komitejā. Tātad secināja no šī iepriekšējā pētījuma tā, ka cilvēki ar invaliditāti veido lielu vēlētāju daļu, Viņi pat eh, aktīvāk piedalās vēlēšanās nekā cilvēki bez invaliditātes. Analizējot lūgumu rakstus, galvenais konstatējums ir tāds, ka netiesiskā reakcija bieži vien neatrisina minēto problēmu. Daudzas problēmas, kuras iedzīvotāji paudušai komitejai, ehm, nav ar tādu skaidru, viennozīmīgu risinājumu. Līdz ar to komiteja meklē iespēju ietekmēt šo procesu, eh, rada spiedienu daudzās jomās, kur Eiropas Savienībai ir kopīga kompetence ar dalību valstīm, un tas arī bija viens no galvenajiem konstatējumiem. Un to mēs redzam arī no lūguma rakstiem šogad, ka šī pieeja turpinās. Daudz lūgumu raksturu sociālās aizsardzības, nodarbinātības, piekļuves e, jomās dalību valstīs, kas skar Eiropas Savienības tiesības, bet kur galvenokārt runā ir par dalītu kompetenci. Jautājums, kā tad petī komiteja var ietekmēt šos jautājumus saistībā ar dalīto vai kopīgo kompetenci? Nu, tad ejam tālāk. 2017. gada aktualizētā informācija Tātad šeit ir eh, aptvērta vesela virkne tematu. Vispirms sākšu ar to, kas notiek ar Eiropas Savienības kompetenci. Tad, kad e, Eiropas Savienība ratificēja ANO konvenciju, tā sagatavoja kompetenču deklarāciju, paziņojot ANO, par kurām jomām Eiropas Savienībai ir kompetence attiecībā uz invaliditāti. Bet tas bija tāds indikatīvs, ilustrējošs e, paziņojums attiecībā uz virkni instrumentu. Pagājušā gada laikā tas ir ticis aktualizēts, to ir izdarījusi Eiropas komisija, balstoties arī uz zinātniskā tīkla publikācijām. Ir svarīgi atzīmēt, ka nav vienkārša veida, kā nonākt pie tāda definitīvas sarakstā ar Eiropas Savienības kompetencijām invaliditātes jomā. Šo principu ir nepieciešams integrēt, līdzīgi kā arī dzimumu vienlīdzību. Tas ir tāds komplekss ar e, procesiem, kas visu laiku turpinās. Invaliditātes integrēšana. Tas varētu būt viens no galvenajiem punktiem e, šajā pētījumā, un es tad centos parādīt, kā e, tas ir noticis, kāds ir sasniegtais progress, Mēs redzam, ka parlamentā ir izveidots CRPD tīkls, invaliditātes intergrupa, pieņēma jaunu darbu programmu 2017. līdz 2019. gadam starpparlamentārā konference par eh, diskriminācijas aizliegumu pret cilvēkiem ar invaliditāti Petī komiteja ir nodrošinājusi to, ka savā darbībā prioritāte ir tieši likta uz jautājumiem saistībā ar invaliditāti. Tāpat arī ziņojumā par e, komitejas darbību invaliditātei bija atsevišķa nodaļa veltīta. 12. oktobrī bija uzklausīšana par šo tematu. Šīs iniciatīvas ir ļoti svarīgas. Tās palīdz nodrošināt, ka uh, invaliditāte tiek atzīta un izcelta kā jautājuma joma. Jo ir citi eh, integrēšanas veidi, kurā, eh, kuros eh, atsevišķies jautājums varbūt pazūd kopējā jautājuma kontekstā. Petī komiteja ir arī pieprasījusi pētījumu par diskrimināciju, cits starpā apskatot arī invaliditātes aspektu. Tik izteikti arī viedokļi un atzinumi par Marakešas līgumu. To mēs apspriedām jau pagājušajā gadā. Un pētīs teica ļoti pamanāmus komentārus. Tāpat arī bija priekšlikums par Eiropas invaliditātes stratēģijas īstenošanas rezolūciju. Tā kā mēs varam redzēt, daudzās jomās ir bijis progress. Tāpat laikā jāsaka, ka esam eh, piedzīvojuši arī likumdošanas eh, iniciatīvas. Šajā ziņā Eiropas Savienības pieeja ir plaša. Piemēram, Marakeša līguma ratificēšana bija svarīgs solis uz priekšu, rēģējot uz lūgumu rakstiem, kas šeit ir izskatīti ilgākā laika periodā. Eiropas Savienības direktīva par publisko mājaslapu pieejamību Eiropas pieejamības akta visaptveroša pieeja, teiksim, nu, tur darbs turpinās vēl, bet eh, petī ierosinājums strādāt aktīvāk pie šī instrumenta ir ļoti noderīgs. Bez likumdošanas darba mēs redzam, ka invaliditātes jautājumu integrēšana notiek arī citos aspektos Šis jautājums ir bijis aktuāls daudzos Eiropas Savienības koordinācijas pasākumos, varbūt nevienmēr kā prioritārs. Jo, jo tur, protams, ir arī daudz citu svarīgu jautājumu. Bet tam pievērš aizvien vairāk eh, uzmanību, tīpaši deinstitucionalizācijas eh, pasākumiem, lai eh, cilvēki varētu pāriet no dzīves institūcijās uz pastāvīgu dzīvi. Uh, ārpus tām Eiropas pusgada programmās un saistībā ar Eiropu 2020 stratēģiju arī šis jautājums ir pietiekami izcelts un ir jāmudina Eiropas komisija ietvert šo jautājumu, kur vien tas ir iespējams. Daudzi lūgumi raksti, kas nonāk šajā komitejā, uh, ir tiešā veidā saistīti ar jautājumiem kādā konkrētā dalību valstī, kas uh, ir pakļauti rūpīgai izpētēji, ko veica Eiropas pusgada ietvaros. Un tad tiek skatīti uh, arī daudz plašāki jautājumi. Vienlaicīgi mēs esam piedzīvojuši arī Eiropas sociālā pīlāra atklāšanu, un tas ir ļāvis nodrošināt, ka invaliditāte ir pietiekam pamanāms temats šai kontekstā. Bet visi pārējie 19 temati arī ir ar kādu invaliditātes dimensiju, kas palīdzēs arī turpmāk nodrošināt, ka invaliditāte paliek aktuāls jautājums tālākās diskusijās. Ejam tālāk. Mēs esam pieredzējuši progresu arī Eurostat diskusijās saistībā ar datiem par invaliditāti. Invaliditātes tiesību uzraudzība un nevienlīdzības uzraudzība ir iespējama tikai tad, ja mēs ar datiem varam pamatot šo nevienlīdzību. Un, diemžēl, integritātes procesos, integrēšanas procesos mums pietrūk šo datu, kas izrietētu no pētījumiem. pamata darba spēka aptaujas ietvaros nav atsevišķi jautājumi par invaliditāti. Līdz ar to ir grūti runāt par eh, darba tiesībām cilvēkiem ar invaliditāti dalību valstīs, ja nav pieejami šādi pamat dati. Bet ir arī pozitīva attīstība, Sociālas aizsardzības komitejas īpašā apakšgrupa strādā pie indikātoru izstrādes, ilgspējīgas attīstības mērķu ANO 2030 darba kārtības kontekstā prasa šādu datu esamību 19 kritērijos, un mēs redzam, ka Eurostat darbs pie tā notiek. Tas ir pozitīvi vērtējums. Un izskatot lūgumu rakstus, kas ir saņemti šogad, kas tika apspriest arī seminārā oktobrī, mēs varējām redzēt, ka ir virkni jautājumu, kas ir bijuši apskatīti iepriekšējā ziņojumā un tagad atkal ir aktualizējušies, pie, piemēram, saistībā ar piekļuvis iespējām, bet arī saistībā ar nodarbinātību un sociālo aizsardzību. Atlikušajos slaidos ir runāts par dažādiem izaicinājumiem, kas izriet no manis minētās informācijas. ANO komiteja, eh, kad tās ziņoja par Eiropas Savienības progresu, uzsvēra to, ka Eiropas Savienībai ir atbildība iestrādāt nodarbinātības, izglītības un citās sociālās politikas jomās invaliditātes dimensiju Tāpat ir notikusi arī attīstība Eiropas Savienības ietvara koordinācijā. Kopš pagājušā gada ziņojuma komisija ir a, a, e, pakļaujoties ANO ieteikumiem atsaukusi atsevišķus mehānismus. Tad jautājums ir, kur mēs e, dodamies tālāk. Ir palikuši vairāki būtiski izaicinājumi, ANO ir izteikuši ieteikumus saistībā ar Eiropas invaliditātes stratēģiju, tuvināt to CRPD konvencijai. 16. gadā ir bijis arī parlamenta ziņojums, ar, pa, kurā tiek aicināts šo Eiropas invaliditātes stratēģiju pārskatīt tā tad ir šī stratēģija 2021. un 30. gadam, tā kā darbs turpināsies, bet šī politiskais kalendārs ir ļoti svarīgs saistībā ar izaicinājumiem. Šis pārējais periods uz jaunu stratēģiju sakrīt ar prasībām, kas ir izvirzīts Eiropas Savienībai, lai tās ziņotu par sasniegto progresu ANO. Tā, tas būs otrais ziņojums. Tas sakritīs arī ar Eiropas Savienības 2020. stratēģijas noslēgumu un jaunu plānošanas periodu Eiropas Savienībā. Tā kā tiešām tas pavēr daudz iespēju pielāgot šo stratēģiju, lai eh, tā sakristu ar eh, nākotnē paredzētajiem pasākumiem. Tā tad e, ir jāatceras arī par ANO 2030 darba kārtību un savu stratēģiju Eiropas Savienībai būs jāsaskaņo arī ar šo ietvaru. Tā kā daudz kas darāms, bet daudz iespēja arī redzēt, kā invaliditātes jautājumi tiek e, integrēti, iestrādāti kopējā politiskajā stratēģijā. Un ir Eiropas Savienībai arī jāratificē eh, fakultatīvais protokols šai konvencijai. Jā, nu izaicinājumi ir diezgan lieli. Ir jāatrod līdzsvars starp CRPD darbības jomu ar Eiropas Savienības ierobežoto kompetences darbības jomu. Un pētī, kā komiteja var pozicionēt sevi tā, ka tiek uh, aizsargātas tiesības gan kopīgas eh, kompetences jomās, gan atsevišķi eh, kompetencēs. Jāizskatās arī, jāskatās arī, kā CRPD eh, ietvars izskatīsies jaunajā stratēģijā. Iespējas ir daudz. Mēs arī ieskicējām Parīzes principus, ko ANO sagaida, lai jebkurš ietvars, kas tikt izveidots, balstītos uz tiem. Šeit ir jāņem vērā ar pamatiesību, aģentūras viedoklis saistībā ar to, ka šāds iet, ietvars nodrošinātu, ka ir e, kompetence, bet tā ir individuāli. Līdz šim nav tāda kopīga ietvara. Par to vajadzētu padomāt. Tas arī viss, ko vēlēs sacīt. Paldies! Paldies! Dažkārt šajā komitejā mēs jūtamies, eh, ka tā, ka netiekam īsti galā, jo lūguma raksta iesniedzēji tikai nāk un nāk, un, bet īstenībā esam daudz ko sasnieguši. Mēs tiešām esam daudz ko izdarījuši, un esam izdarījuši to labi. Nekas nav beidzies, uh, nekas nav varbūt ideāli, bet esam spēruši svarīgus soļus uz priekšu. Ar to es tiešām lepojos. Paldies profesoram Prīslijam par šo informāciju saistībā ar jauno pētījumu. Jūs bijāt pagājuši gadu šeit, esat arī šogad, un tas tiešām ir labi, ka mums turpina šis dialogs ar jums. Un tagad došu vārdu Eiropas komisijai. Ja mums ir komisijas pārstāvi, lūdzu, vārds jums. Mrs. Imakulāda Palen. No komisijas uzstāsies Imakulāda Valentie Porero. Paldies par iespēju uzstāties. Mēs ar lielu interesi sekojam šai iniciatīvai, jo mēs uzskatām, ka tas nodrošina labu pārskatu pēdējai notikuma attīstībai invaliditātes politikā Eiropas Savienības līmenī. Daudzos aspektos mums ir vienāds viedoklis ar profesoru Prīsleju, un mēs strādājam, lai varētu uzlabot stāvokli un novērst tos trūkumus, kur ir identificēti, izcelšu atsevišķus punktus. Pirmkārt, attiecībā uz Eiropas Savienības ietvaru. Pirms pāris mēnešiem pirmo reizi komisija tikās formālā veidā pēc atkāpšanās no ietvara un uzsāka sadarbības veidu, lai identificētu tās iniciatīvas, kuras būtu nozīmīgas un kuras varētu izcelt mūsu ļoti atšķirīgās jomas. Tāpat arī EDF locekļi un pati koncepcija izveidots no organizācijām vienotie DF ir būtiska. Šo organizāciju finansējums norit neatkarīgi, bet no Eh, par NVO runājot. Komisija turpina tās atbalstīt, un mēs izvērtējam Eiropas līmeņa NVO, kuras varētu piedalīt vai nu formāli, vai veicināt konvencijas uzraudzīšanu. Par statistiku runājot un pār uzraudzību. Mēs aizvien vairāk varam izmantot statistikas datus, lai veicinātu rādītājs dažādās jomās, gribētu nosaukt SDG, kur Eiropas eh, rādītāji iekļauj vairākas atsauces par invaliditāti. Tāpat pasvītrošu to, ka šodien pēcpusdienā būs nosīmīga sanāksme, kurā piedalīsies sociālās aizsardzības komiteja un tiks lemts pār invaliditātes rādītāju attiecībā uz personām ar invaliditāti, kas tiktu iekļauts monitoringā. Manuprāt, tas būtu pozitīvs rezultāts. Un tas būs būtisks elements situācijas formalizēšanai. Tāpat mēs turpinām situāciju uzlabot, jo mūsu rīcībā nav datu par nodarbinātību, mēs izmantojam dažādus citus avotus, lai sprastu, kāda ir šī attiecība. Taču mums būtu jāveic darba spēka pārs apskats, un mēs šajā sakarā strādājam. Tāpat profesors e, Prīslīs nosaucā vairākus resursus un ir būtiski ņemt vērā galvenos secinājumus, uh, progresa ziņojumā mērķi ir un paliek būtiski, un mums ir jāstrādā, lai sasniegtu rezultātu. Mēs esam uzsākuši pārdomu periodu, kurā mums norit mērķiecīgas konsultācijas, tā skaitā ar personām ar invaliditāti, ar viņu pārstāvju organizācijām, bet arī mēs domājam par izvērtēšanas darbu, lai mēs varētu labāk sagatavot jauno politikas ietvaru, kurš vēl nav pilnībā definēts. No mūsu puses tas ir viss, un paldies par šī jautājuma iekļaušanu darba kārtībā un laba pārskata sniegšanu par noritošo procesu. Paldies! Thank you very much. Paldies. Tagad dodu vārdu kolēģiem. Pirmais runātājs ir deputāts Marijas. Paldies, priekšsēdētājs. Es pirmkārt vēlētos apsveikt Prīslīkungu par sagatavotu pētījumu un prezentāciju. Un tagad es gribētu runāt par dažiem elementiem. Pirmkārt, lūguma raksta komitejas e, nozīmīgo lomu, jo šeit runa par desmitiem tūkstošu lūguma rakstu un intervenciju, kurus mēs esam saņēmuši no personām ar invaliditāti. Komisijas loma ir ļoti svarīga un ir būtiski parādīt, ka Eiropas parlaments un lūgumrakstu komiteja ir tā struktūra, kura vislabāk var aizsargāt personas ar invaliditāti, kurām ir īpašas vajadzības. Tāpat arī tas dod mums, dod iespēju personām ar invaliditāti tikt sadzirdētām, paust problēmas, ar kurām tās saskarām, piemēram, uh, Um, pēdējā sanāksmē mēs uh, dzirdējām, kāds ir stāvoklis Rumānijā personām ar invaliditāti, kuras nevar iekāpt vilcienā. Šie elementi arī tiek apkopot lūgumrakstu komitejā, un tas ir viens no saistiem punktiem starp Eiropas parlamentu un pilsonisko sabiedrību. Tālāk ir Eiropas Savienības pienākumi ANO konvencijas ietvaros attiecībā uz personu ar invaliditāti aizsardzību, jo Eiropas Savienība nedarbojas tukšumā. Šeit nav eh, pelēkās zonas, ir pienākums dalībvalstīm un arī pienākumi Eiropas Savienībai. Un savu kompetenci ietvaros Eiropas Savienībai ir jāņem vērā tie pienākumi, kuri izriet no apvienoto nāciju konvencijas. Tas ir otrais elements, un, manuprāt, tas fakts, ka Eiropas Savienība nosūta tekstu, sagatavojot kompetences, manuprāt, tā nav piemērota atbildi. Ir jāredz, e, ar kādām politiskām iniciatīvām tā varēs rīkoties savu uzdevumu augstumos atbilstošā no konvencijai. Un tagad trešais jautājums par praksi. Kādas ir iniciatīvas, kas ir jāuzsāk un jāizteno Eiropas Savienībai šajā virzienā, un tas, kas mums ir visbūtiskāk Eiropas parlamentā? Mums ir Helgas Stevensas ECR pētījums, bet, manuprāt, vairāk jautājumu ir vēl jāpadziļina, lai varētu uzņemties ļoti būtisku lomu. Un visbeidzot, es uzskatu, ka atbalsts personam ar invaliditāti ir ētiska rakstura jautājums. Tas ir kā pienākums Eiropas Savienībai, pienākums Eiropas deputātiem, kuriem ir jāatbalsta šie cilvēki. Pat, ja to skaits nav liels, bet pat, ja to skaits būtu neliels, pat, ja mūsu līdzpilsoņi ar invaliditāti nebūtu tik lielā skaitā, mūsu darbībai ir jābūt konsekventai. Šeit nav runa par viņu skaitu, par vēlētāju skaitu, bet un ne jau tāpēc, ka mums vajadzētu rēģēt tikai uh, mūsu vēlēšana apgabalā, vai šeit būtu runa par vienu cilvēku, vai desmit vai vairāk, mums ir jārēģē vienādā veidā. Un tāpat priekšsēdētāji, es gribētu dzirdēt, kādas ir vēl citas iniciatīvas, lai mēs varētu aizstāvēt personas ar invaliditāti. Paldies! Dodu kolēģi Eiro saistārās. Paldies! priekšsēdētāji, arī es vēlos pateikties runātājiem un no savas puses uzdot dažus jautājumus. Tik tiešām lūgumrakstu e, komitejas loma ir kā katalizators, lai mēs redzētu, kāda ir trūkuma dalībvalstu darbībā īstenējot ap apvienoto nāciju konvenciju. Mani nodarbina vairāk jautājumu. Pirmkārt, nav pietiekams rādītājs eh, sieviete ar invaliditāti eh, tajos pētījumos, kurus mēs veidojam. Visas stratēģijas, taiskaitā eh, vienlīdzības iespējas, mm, neņem vērā pietiekami sievietes ar invaliditāti aspektu. Mums ir jādzer, kādas ir stāvoklis sieviete ar invaliditāti darba tirgū viņas seksualitātes problēmas, viņas dzīves problēmas, un tas attiec uz visām jomām. Tāpēc arī mēs esam to vairāk uzsvēruši, taiskaitā pienotajās nācijās, ka ir jāņem vērā specifiskais rādītājs par sievieti ar invaliditāti visos pētījumos, lai mēs zinātu, kas ir nepieciešams. Uh, bet priekš tam mums ir pirmkārt jāzina, kāds ir stāvoklis. Tālāk, leģislatīvajā ziņojumā, eh, kas tiek eh, gatavots, eh, Marakešs līgums bija nozīmīgs solis, sāksies trilogi, bet komisijas atbilde ir tā, ka tiek saņemts vairāk, mazāk nekā tiek lūgts, un šis ir arī viens no nozīmīgiem cilvēktiesību jautājumiem. Iespējams, ne visi transporti būs pieejami, ne visi pakalpojumi būs pieejami, un nezinu, kā tā veidā to vislabāk īstenot, un kā mēs lūgumrakstu komitejā varētu izmantot šos argumentus, lai varētu pieprasīt eh, budžeta samazinājumu turpināšanu. Mums tiek prezentēts ziņojums, un viss tam piekrīt. Un pēc tam, kad mēs uh, skatāmies, kas notiek, tas tiek pārveidots eh, uh, par ekonomisku jautājumu. Un pārejas noteikumi tiek paredzēti, pārejas periods vienmēr tiek pagarināts un beigās nekas netiek īstenots un vēlāk ar, ar jauno Eiropas uh, aktu kaut kas būtu jādara vai trilogās vai citādi, lai vēlreiz uzsvērt, ka mūsu nostāja ir par labano konvencijai par personām ar invaliditātes tālāk. Sociālais pilārs. Es nesen biju Luksemburgā, kur tika lemts par to. Sociālajā pilārā tiek runāts par iekļaujošo izglītību, par vienlīdzīgiem iespējām, par eh, cienīgu darbu, par sociālo aizsardzību, par atkarību, par visām nozarēm, eh, kas tiek pieminēt ziņojumā bet atkal tas nerad paliek tikai vārdu līmenī, un mēs vienmēr klausāmies skaistas runas, taču pēc tam reakcija ir nepietiekama. Tiek secināts, ka Eiropa ir ļoti lēna, visu mūsu lēmumu pieņemšanas process ir lēns, no iniciatīvas līdz lēmumam paiet eh, vismaz trīs gadi, un ir jārīkojas, lai mēs varētu runāt visu balsī. Ir atkarībā neret no tā, kurā komiteja ziņojums tiek skatīts, arī rezultāts tas vai nu ir kā pilnīgi katastrofa, kā tas bija tre komitejā, vai tomēr pie tā tiek strādāts atšķirīgi, kā tas varētu būt mūsu komitejā vai empul komitejā un es vēlētos, lai mūsu komiteja būtu kā atsaucas komiteja cīņai par konvencijas ievērošanu. Paldies, Rosa! Es zinu, kā šis jautājums nodarbina jūs kolēģis, bet lūdzu neizsakāties pārāk ilgi, jo mēs jau esam ieka, iekavējuši. Nākošais runātājs Skabes un Ruisa. Paldies priekšsēdētāji, arī es vēlētos pateikties referenta par ziņojumu, kas, manuprāt, ir ļoti lielisks un detalizēts, un arī es gribētu izcelt lūgumu rakstu komitejas darbu E, invaliditātes jautājumā. Manuprāt, šī ir komiteja, kuras aicinājums ir atbalstīt personas ar invaliditāti. Es nezinu, vai būtu nepieciešams paredzēt īpašu komiteju parlamentā, kā to piedāvā referents, bet mēs e, varētu kalpot kā impulss vairākiem tematiem, kā jau to norādīja Rosestaras, šķiet, ka mēs nereti paliekam otrajā plānā. Lūgumrakstī ir palīdzējuši dot impulsu atsevišķiem tematiem, kā Mārakešas līgums vai arī uzklausīšana par personām ar, diska, eh, ar eh, invaliditāti vai sieviešu invaliditātes jautājums atsevišķi jautājumi, kas ir vairāk jāizceļ pilā, sociālais pilārs, un arī dzīmuma jautājums, kas ir būtisks, tas atkārtojas vienmēr, bet um, datos būtu šis rādītājs jāiekļauj. Es pirmkārt, mums ir jāapzinās, kā tiek ietekmēta uh, ikviena persona ar invaliditāti. Es gribētu pieprasīt divus rādītājus papildus. Pirmkārt ir bērni, otrkārt tās ir personas ar garīgu raksturu traucējumiem, jo viņiem ir piekļuvs problēma, uh, taiskaitā arī lūguma rakstu komiteja, kas esam gatavi viņus pārstāvēt. Manuprāt, ir jāmeklē tas mehānisms, kā mēs varam sasniegt bērnus un personas ar garīgu raksturu traucējumiem, lai viņi tiktu uzklausīti un lai viņi paliktu mūsu ieteikumu aptvērti, jo ja mēs analizējam tos lūguma rakstus, ko mēs saņemam, tad galvenokārt uh, E, tās ir personas ar invaliditāti, kurām piemīt fiziskas piekļuvas iespējas, taču mums ir jāpiešķir balsts un ticamība, lai redzētu, kā uh, jūtas uh, bērni un personas ar garīgi rakstura traucējumiem. Es domāju, ka šāda veida ziņojums būtu būtisks. Paldies, solidāri! Nākošais runātājs Beatrice Pesērā. Paldies, Cecīlija! Izteikšos ļoti īsi, lai neatkārtotu vairākus argumentus, kas man likās arī būtiski. Es vēlos pateikties Pristīkungam par sagatavoto ziņojumu un lielo darbu, bet it īpaši vēlējos uzsvērt to, ka par visiem simt procentiem piekrītu argumentiem un tām bažām, kurs, kurām norādīja Rosai starās. Es domāju, ka ir jāņem šie aspekti vērā par dzimuma specifiskiem rādītājiem. Tie ir nepieciešami un vienīgais darbs ir transversāls un e, sistemātisks darbs, ko mēs vēlamies panākt. Tas pats attiec uz Eiropas piekļuvas aktu, mēs nevaram pieļaut to, ka mēs tiekam izkliedēti citu rokās ar rīku, kas varētu būt ļoti spēcīgs. Tālāk sociālais pilārs ir jāparedz resursi visiem lielajiem būtiskajiem jautājumiem, jo, ja strateģiskam ekonomiskam plānam nav pietie, nepieciešama resursa, tad tas paliek tikai e, vārdu līmenī. Mēs no Aldi grupas pilnībā atbalstām konvencijas e, ieviešana Eiropas līmenī, lai respekt, ievērotu pamattiesības un brīvības personām ar invaliditāti. Tāpat arī viņu ģimenes tiesības, jo ir labi definēti Eiropas un starptautisko instrumentu cilvēktiesībās. Mēs aicinām dalībvalstu ratificēt e, katrai individuāli un parakstīt protokolu. Mēs atbalstām Eiropas invaliditātes kartes izmantošanu dalībvalstīs, lai tās lietojums būtu maksimāli plašs. Mēs aicinām atvieglot mobilitāti personām ar invaliditāti un it visu, kas ir saistāms ar viņu pārvietošanos Eiropas Savienībā, kā arī Mārakešas līguma ratificēšanu dalībvalstīs. Mēs apsveicam direktīvu par piekļuvi tīklam un mobilajām aplikācijām, lai gan vēl aizvien jautājumos par eh, vienlīdzību nodarbinātībā mēs nesam saņēmuši pietiekami daudz vēstījumu. Es domāju arī, ka eh, komisijā ir vienoti mērķi un darbības, un tāpēc Mēs to atbalstām. Paldies! Nākošais runātājs Tatjana Ždānoka. Pēc tam mums vajadzēs e, pabeigt diskusiju, jo mūs gaida iesniedzēji. Izteikšos ļoti īsi, jo šis ir jautājums, par kur es gribēju runāt par Eiropas um, invaliditātes kartu, kur pieminēja kolēģi Becērā. Es neizpratu piezīmi par šo lūgumu rakstu 1500, kas tika iesniegt 2016. gadā. Es domāju, ka lai gan komisija var e, nekonstatēt kompetences atbilstību. Varbūt jūs varētu skaidrot labāk savu pozīciju attiecībā uz kompetenci un iespēju iesniegt Un ja nē, tad varbūt jums ir pētījums vai doma par pētījumu par neatbilstībām starp nacionālajām kartēm un to, ka distancējas Eh, viena vai otra valsts no šādas kartes atzīšanas citā valstī. Paldies, deputāti Ždānokai, okay, paldies eh, jums, profesor Pristī. Es gribētu aicināt par šo specifisko jautājumu. Jūs atris, to atrisināt eh, savā starpā, lai mēs varētu turpināt darbu kārtību, un pirms mēs pārējām pie nākošās darba kārtības, nākošais sāno atskaits cikls ir izaicinājums Eiropas Savienībai. Mums ir jāseko tam progresam, ko mēs esam panākuši pēc 15. gada ieteikumiem, mums tie ir jāsaskaņo ar ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Tas mums ir jānodrošina. Paldies vēlreiz visiem! un dialogam mm, ar Štanoks kundzi es aicinu jūs to atrisināt savā starpā, jo tagad mums ir jāaicina lūguma rakstu iesniedzēju no Somijas. Jūs esat klāt, sveicu jūs, lūguma raksts 30. 1394, ko iesnieguši Pija Matihaldī attiecībās personām ar garīgu um, traucējumiem, ar daudziem parakstiem eh, par Eiropas publiskā iepirkuma direktīvu un tās īstenošanu valstī, kas rāda diskrimināciju invaliditātes dēļ. Vārds jums uz divām ar pus minūtēm katram. Vispirms eh, pie Mati Haldi, pēc tam Hanni Hiltonis, pēc tam Marku Virkameki. Kiitoksia komissiolle, että olette ottaneet... Labrīt! Un paldies eh, lūgumrakstu komitejai par to, ka esat uz, eh, pieņēmuši mūsu lūgumrakstus. rakstus. ik pēc pieciem gadiem uh, pakalpojumu sniedzēji, uh, kas tiek um, noteikti valsts iepirkuma procedūrā, mainās. Un kādā gadījumā bija tāda situācija, ka uh, šādā iepirkumā uh, izvēlētājs uzņēmums tika pārdots astoņus mēnešus pēc tam, uh, kad uh, bija noticis iepirkuma konkurss Un e, es gribētu teikt, ka tur būtībā no, nomainījās visi darbinieki, un tas rāza milzīgas bāžas ikdienā tiem, kas dzīvo e, šajās te aprūpas e, mā, namos. Un, Nu, iedomājieties, ka ik pēc eh, pieciem gadiem eh, jums ierodas jauna sieva vai <laughs> jauns vīrs un nosaka, kādā veidā jums tagad organizēt savu mājas dzīvi, ēst, eh, dzīvot un tā tālāk. Nu, ļoti līdzīga situācija ir šiem cilvēkiem, kas dzīvo šajās aprūpas mājās. Viņi ir ļoti uh, uh, lielā stresā, viņi kliedz, eh, viņi ir. Uh, un daudziem ir kļuvušas, veselība ir pasliktinājusies, un uz šiem te grupu seansiem daudz cilvēku vispār vairs nevēlas iet šajos aprūpas namos, un mm, šī viena meitene, par ko konkrēti runā, viņa nespēja gulēt naktīs un tā tālāk, viņa vēl ir jauna sieviete, un uh, E, tādi darbinieki tiek pieņemti darbā, kam nav nekādas sajēgas par to, kādas ir šīs prasības šiem cilvēkiem, kādas ir vajadzības. Un, e, piemēram, kādreiz šai meitenei bija iespējas daudz staigāt, tagad viņai nav tāda iespēja, viņai ir bail staigāt pat pa zāli mājās. Uh, Viņai ir tiešām nepieciešama palīdzība visā, ko viņa dara. Viņai ir problēmas ar mm, kognitīvo uztvēri un viņas situācija ar vienu pasliktinās. Un šie te uh, eh, pakalpojumi mūža garumā nu, nevajadzētu tos pakļaut šādiem te eh, konkursu cikliem, jo tie ir mm, ļoti nelabēlīgi pacientiem. Tālāk Hiltanenes kundze nākamā. Jā, paldies. Mans dēls Anti ir 35 gadus vecs, viņš ir ar ļoti smagu invaliditāti un viņam ir nepieciešama aprūpe 24 stundu garumā. Uh, lai viņš varētu uh, dzīvot, viņš nevar eh, runāt, neizmanto, viņš izmanto zīmju valodu. Un eh, viņa komunikācijas iespējas ir ļoti ierobežotas, viņam ir pašam sava zīmju valoda, un tikai daži um, cilvēki saprot, ko viņš cenšas uh, pateikt, un lai viņu vispār varētu saprast, cilvēkam ir jāiemācās, ko viņš domā un saprot un grib pateikt, un lai nodrošinātu uh, viņam drošības sajūtu, bet, uh, protams, jo mazāk viņš tiek saprasts, jo vairāk ir iespējas, ka būs eh, kontakti, konflikts starp viņu un aprūpētājiem. Un uh, tas īstenībā nozīmē, ka ik reizi mainoties aprūpētājiem konkursu rezultātā, viņam uh, mainās visa vide un uh, mainās arī institūcijas, un uh, viņš, piemēram, tagad ir atsācis pamperu lietošanu, ko viņš nebija darījis gadiem pie iepriekšējiem aprūpētājiem. Un, protams, ka publiskā iepirkuma procedūra noved pie tā, ka darbinieki mainās Un īstenībā viss e, ir vērsts uz to, lai padarītu efektīvākas e, šīs te izmaksas, bet e, pašiem pacientiem tas nekas, nekas no tā nenāk par labu. Un mm, stāvoklis arvien pasliktinās arī manam dēlam Antī. Paldies, Virkamekī kungs. Jā, labdien, cienījamā priekšsēdētāja, cienījamie deputāti. Veids, kādā Somija organizē eh, sociālos pakalpojumus, izsludinot eh, šos te publiskos iepirkumu konkursus, pārkāpja ANO konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām. Uh, tūkstošiem cilvēku ar invaliditāti, tas skar ļoti negatīvi, un ne tikai pašus e, invalīdus, bet arī viņu ģimenes. Veidus, kā tiek organizēti šie konka, e, konkursi pakalpojums sniegšanai, pārkāpja ANO konvenciju, jo nepiedāvā iespēju mm, nekādā veidā uh, panākt, eh, piemēram, eh, taisnīgumu gadījumos, eh, ja notiek kaut kādi pārkāpumi. Un būtiskākās tiesības ir pārkāptas, jo netiek sniegtas iespējas pat iesniegt administratīvās sūdzības. Un lielākie cilvēktiesību pārkāpumi ir saistīti tieši ar to, ar veidu, kādā Somijas valsts Nu, organizē, eh, vai pareizāk sakot, neņem vērā šo ārkārtīgi ciešo saistību starp aprūpētāju un aprūpējumo, kas balstās uz uzticēšanos, uz uh, izpratni, bet visas eh, šīs attiecības, kas tiek veidotas gadiem, tiek rupi salauztas šo te iepirkumu rezultātā un ļoti negatīvi ietekmē pacientu veselību. Mums ir pierādījumi par to, uh, Eh, kā eh, šis eh, stress ietekmē cilvēkus ar invaliditāti. Eiropas publiskā iepirkuma direktīva ir izstrādāta ar mērķi, lai nodrošinātu MVU iespējas piedalīties šajos konkursos un piekļūt publiskajam iepirkumam, bet kas notiek Somijā, faktiski monopoliem tiek visi līgumi un šie pakalpojumi ir uh, monopolizēti veselības aprūpas jomā. Un, kas attiec uz pēctecības ievērošanu sistēmā, tā netiek ievērota. Dažādas organizācijas ir aizsākušas pilsoņu institīvu, 70 tūkstoši cilvēki ir parakstījuši šo lūgumu rakstu, bet Somijas valdība saka, ka tā nevar rīkoties šajā uh, Eh, ziņā, jo Eiropas direktīva pieprasa, lai pakalpojumi sniegtu, tiktu sniegt tā, kā um, Somijā tas tiek darīts. Un tieši tāpēc ir ļoti grūti eh, cilvēkiem, kam ir invaliditāte, saprast, ka Eiropas Savienība faktiski ir uh, leģitimizējusi šādu situāciju. Mēs īsti nesaprotam, kā uh, mēs eh, varam uh, saglābt ēst tēlu, ja valdības lēpjas aiz ēst vārdu un faktiski citās valstīs netiek izmantot šāda uh, eh, mm, iepirkuma sistēma. Uh, mēs esam iesūtījuši vairākus citus līgumrakstus, lūgumrakstus līdz tak šim, un vēl vairāk tiks jums iesniegti tieši par uh, Eh, piemēram, zīmju valodas eh, tulku eh, konkursu rīkošanu, kas ir. Dom, tu arī šajā jomā ir gandrīz tūkstots darbinieku mainījušies. Jā, nu, šis ir interesants un ļoti svarīgs moments šajā komitejā. Mēs pie šiem jautājumiem strādājam uh, vairākās jomās, un profesors, kas šeit bija un informēja mūs par jaunāko attīstību, sacīja, uh, ka tiešām šī tēma ir jāaktualizē. Un pēc brīža es pie jums atgriezīšos, bet vispirms uzklausīsim komisijas pārstāvi Lūpī kundzi. Paldies, priekšsādātāji, un es vēlētos pateikties arī lūgumrakstu iesniedzējiem par to, ka pievērsāt mūsu uzmanību šim jautājumam. Šis ir viens no veidiem, kā mēs varam uzzināt, ka ar kādām problēmām cilvēks sastopas, kāda ir ietekme ES. Uh, Eh, publiskā iepirkuma normu piemērošanai, eh, es gribētu teikt nepareizai piemērošanai dalību valstīs. Un es gribētu vispirms uzsvērt, ka vispirms nacionālajām iestādēm ir tiesības brīvi organizēt publisko pakalpojumu sniegšanu un kādā vēlā tās, kādā nu, veidā tās to vēlas. Un es eh, e likumdošana uh, nespiež izmantot publisko iepirkumu, bet ja nu tās e, izvēlas e, pirkt ārpakalpojumu, tad, protams, ka tad viņiem jāievēro publiskā iepirkuma direktīvas normas. Tikai tādi, ja dalība valsts izvēlas izmantot šo e, direktīvu, tad jāievēro 2014. gada direktīva, bet tur e, īstenībā ir daudz manevrēšanas iespēju uh, dalību valstīm un to administratīvajām iestādēm uh, ņemt vērā ne tikai sniedzamo pakalpojumu kvalitāti, bet uh, ņemt arī vērā pakalpojumu saņēmēju uh, situāciju un ietekmi uz viņiem, un tas ir īpaši svarīgi sociālajos pakalpojumos un uh, te, to pakalpojumu jomā, kas tiek sniegta cilvēkiem ar invaliditāti, uh, uz kuriem attiecas ļoti specifisks juridiskais režīms, kas prasa no līgumslēdzējām iestādēm ņemt vērā attiecīgā pakalpojuma uh, raksturu un potenciālo ietekmi, kāds tam var būt uz eh, lietotājiem, pakalpojumu saņēmējiem. Šīs direktīvas ir kļuvušas par likumu Somijā, jo transponētas eh, Somijas likumdošanā šī gada sākumā. Bet direktīvas eh, rīki ir pilnībā pieejami Somijas iestādēm, bet mēs redzam no komisijas puses, uh, ka reizēm izrādās ļoti grūti noteiktām līgumas sliedzējām um, iestādēm um, būt pietiekam drosmīgām, lai izmantot visas tās iespējas, kuras piedāvā juridiskais režīms. Un uh, tagad mūsu loma uh, tagad un nākotnē ir atbalstīt nacionālās iestādes, lai tās uh, organizētu tenderus, eh, nu, konkursus, lai tie būtu sociāli atbildīgāki, ņemot vērā saņēmēju, eh, pakalpojumu saņēmēju vajadzības, organizējot šādu veidu pasākumu, pakalpojumus. Eh, mēs esam, varbūt pateicoties jūsu um, iesaistēji, um, tātad esam uzņēmuši kontaktus ar um, atbildīgām iestādēm uh, Somijā, uh, strādājam pie juridiskiem jautājumiem, turpināsim strādāt uh, arī tālāk un sniegt nepieciešamo atbalstu, ja viņiem um, atkal nāksies ar mums konsultēties. Un es vēlētos visbeidzot piebilst, ka šāda komisija sat attieksme sadēras arī ar komisijas prioritātēm, runājot par publisko iepirkumu tādā nozīmē, ka mēs necenšamies, nu vismaz pēdējos pāris gados, mēs tiešām cenšamies arī veicināt kvalitāti un atkāpties no šīs loģikas, ka jācenšas saņemt ārpakalpojums par viszemāko iespējamo cēnu. Uh, taču mēs vēlamies, lai publiskais iepirkums būtu veids, kā uh, panākt noteiktus mērķus, realizējot noteiktas politikas, īpaši saistībā ar sociālo politiku un vidas politikas jomā arī dzen. Lai panāktu ilgspējīgākus rezultātus ar šādu publisko iepirkumu. Uh, Liels paldies, un es gribētu teikt, ka nekat reizi klausoties komisijā eh, mūsu sirds iesilst un sāks izties straujāk tādā pozitīvā, jo, jā, uh, Kopā ar uh, komisiju mēs tiešām strādājam roku rokā, lai sasniegtu kopēju mērķi, un esmu laimīgi to pasvītrot. Šoreiz divas institūcijas strādā kopā. Kas ir jādara? Mums ir jāizdara spiediens uz dalībvalstīm, lai tiešām likumdošana tika ieviesta pareizā veidā. Pie tā atgriezīšos, bet tagad došu vārdu kolēģiem. Un es taras frāgo nākamā runātājiem. Paldies, priekšsādātāji. <clears throat> Balējā salās es redz saskāros ar līdzīgu parādību, kad persona ar invaliditāti um, uzturējās uh, aprūpas centrā vai dienas vai pastāvīgajā. Tad bija jākonstatē, ka ar aprūpētāju veidojas ļoti nozīmīga saikne. Uh, emocionālā saikne, vai tas notiek ar eh, medmāsu, ar aprūpētāju. Un, ja šie dienesti un personas mainās, tiek sarautas eh, saskaņā status drošība. Tāpēc valsts uh, iepirkumos ir jāņem uh, uh, šis aspekts Tas nav kā mainīt jeb, eh, jebkuru pakalpojumu, vai tā būtu veļas mazgāšana vai, vai cits, kas ir ieša, ies, iekļauts šajā pakalpojumu kopumā, bet eh, aprūpētāju persona ir nozīmīga, un tāpēc mēs aicinām niansēt sociālo tematu, un arī komisija to darīja, tika niansēts sociālais temats un dalību valstī šis aspekts ir jāpiemēro pareizā veidā. Manuprāt, ja šāda korekta piemērošana nenotiek, un, piemēram, nodot kādu veismazgāšanas pakalpojumu to var atļauties, bet tas nav tas pats, kas nomainīt aprūpētājus katrus piecus gadus. Tāpēc šķiet, ka direktīva netiek piemērota ņemot vērā šo nianses. Tāpēc es aicinu uzrunāt dalībvalsts, eh, koordinējot dar darba caur komisiju, lai norādītu, ka tādā veidā šīs lietas darīt nevar, ka tās ir jādara ar sociālo atbildību un lai ņemtu vērā kvalitatīvus un sociālos parametrus. Tāpēc uzrunāt aicinu uzrunāt Somijas valdību, lai tā skaidrotu, kas notiek un lai tiktu novērsta šāda veida valsts e, iepirkuma piešķiršana, piešķiršana pat ja likums paredz tādus paredzēt tik pa pieciem gadiem. E, tomēr ir jāņem vērā citi parametri, ne tikai izmaksas vien. Šeit nav tik daudz problēma ar Eiropas likumdošanu, cik problēma ar tās interpretēšanu un izpildi. Paldies, Rosa! Tālāk Illenena kundze. Kiitoksia, puheenjohtaja. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Vēlos pateikties arī kolēģiem Dāmas un kungi, man tiešām ir liels prieks, ka mūsu Somijas komanda, varētu teikt, ir ieradusies šeit, lai aizsargātu tiesības cilvēkiem ar invaliditāti, ģimeņu tiesības, savu tuvinieku tiesības, aizsargāt to cilvēku tiesības, kuri paši nevar ierasties šeit, lai aizstāvētu savas tiesības. Tas tad ir jādara viņu tuviniekiem, izmantojot organizācijas, atbalsta organizācijas. Un kā Somijas deputātei man ir jāsaka, ka esmu gatava saukt vārdā un kaunināt savu valsti, kas ļoti slikti ir izturējusies pret cilvēkiem ar invaliditāti. Tas mani ļoti skumdina nav nekādu tiesību ad administratīviem lēmumiem mainīt šo personu dzīves vietu, tad, kad šādu lēmumu nevar ietekmēt pati persona, kuru tu skar. Mēs pie tam nerunājam par vienu vai divām personām, mēs runājam par simtiem tūkstošu cilvēku kas ir nobažījušies par saviem tuviniekiem, par saviem bērniem, brāļiem, māsām. Diemžēl publiskā iepirkuma organizēšana šiem pakalpojumu sniedzējiem ir kļuvusi par ierastu lietu, un cilvēki tiek uzskatīti par mazajām skrūvītēm šajā lielajā mehānismā, bet nekādas sūdzību iespējas viņiem nav. Tā tas nevar būt Eiropas Savienībā, kur mūsu uzdevums ir aizsargāt tos, kas ir visneaizsargātākie. Mums ir pienākums ievērot starptautiskās konvencijas un starptautiskās tiesības. Mēs nevaram vienkārši pieņemt to, ka var vienkārši tik regulāri izsludināt iepirkuma procedūras, neņemot vērā tās sāpes un tās ciešanas, uh, kas rodas šiem cilvēkiem ar eh, dusmu lēkmēm un citu, citām izpausmēm. Viņi tiek piesieti gultām, sazāļoti, lai viņi nejustu tās bažas, trauksmi, kas viņiem rodas tādēļ, ka ir pilnībā atkal mainījusies viņu dzīve. Es pati esmu strādājusi aprūpes centrā, vecāku gadagājumu cilvēkiem ar invaliditāti, un man šī darba laikā radās ļoti konfidenciāls attiecības ar aprūpējamām personām. Kā vispār var iedomāties mainīt ik pēc pieciem gadiem šo cilvēku dzīves vietu un eh, dzīves veidu. Tas var pilnībā izmainīt šo cilvēku dzīvi. Es eh, strādājot kopā ar šiem cilvēkiem, jau no viņu acīm varēju nolasīt, ko viņi vēlas. Cilvēkiem ar invaliditāti arī ir tiesības, pamattiesības, tās ir jāaizsargā. Man ir tiešām kauns Izskatās, ka mēs, Somi, esam pieņēmuši to, ka šīs personas var vienkārši tikt tirgotas. Mēs ik pēc pieciem gadiem pārdodam šos cilvēkus, un šie ir cilvēki, kurus, kuri nevar sevi aizstāvēt. Nu, tā vienkārši nedrīkst būt. Un mēs vienmēr slēpjamies aiz Eiropas Savienības tiesību aktiem, atsaucoties uz uh, iepirkuma direktīvu, bet šī direktīva to neprasa. Tas ir absolūti skaidrs. Un ceru, ka mēs kopā, Eiropas parlaments un Eiropas komisija, varēs nosūtīt skaidru ziņu, ka ir nepieciešams mainīt lietas, ka tā turpināt nevar. Cilvēki ar invaliditāti nav pārdodami. Paldies, Kilonēns kundze, paldies, ka ieradāties eh, komitejā. Nē, esmu jūs iepriekš šeit redzējusi. Nāciet biežāk, jūs esat ļoti nepieciešama šeit. Čdanoks kundze. Thank you, Chair. Jā, paldies. Uzklausot komisijas atbildi kur bija atsauce uz atšķirīgu direktīvas īstenošanu dalību valstīs. Man rodas jautājums, vai tā nav lieta, kas būtu iesniedzama Luksemburgā tiesā par to, ka nenotiek direktīvas atbilstīgai īstenošana Somijā. Es jūtos līdzīgi kā lūguma rakstiesniedzēji. Šī situācija ir šausminoša un tā ir jāmaina. Bet vai e, šeit nav pietiekams juridisks pamats rīkoties? Ne tikai prasīt komisijai un Somijas valdībai uzlabot savu darbu, bet varbūt šeit e, tiešām ir runa par neatbilstošu īstenošanu. Es neesmu juriste, es nepārzinu tik precīzi šīs direktīvas prasības, bet varbūt e, jāuzdod šis jautājums kādai kompetentākai personai. Ždanovs kundze, ļoti labi ir tas, ka Somijas pastāvīgās pārstāvniecības e, pārstāvi ir šeit, un viņi visu piefiksē. Un kā kolēģi tikko e, man sacīja, ka Somija mūsu e, izpratnē ir pašā augšā. Un tik tiešām šokējoši, ka Somijā šādas lietas notiek. Esmu pārliecināta, ka Somijas pastāvīgā pārstāvniecība ir piefiksējusi visu sacīto šajā komitejā Jā, mums beidzas laiks, nu tā dažkārt tas notiek, tad, kad tiešām ir steidzamas un interesants lietas, bet man ir jādod vārds vēl lūgumrakstu iesniedzējiem vēl uz divām minūtēm. Jūs paši izvēlaties, kurš no jums runās. Nav nekādi jauni fakti jāprezentē, tikai divi, eh, divas minūtes noslēguma uzrunai. Kītos, puheenjohtaja. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Kā jau es eh, norādīju to iepriekš, visas organizācijas Somijā, kas aizstāv cilvēku ar invaliditāti ties, eh, tiesības, ir prasījušas Somijas likumdošanas maiņu. Un esam arī saņēmuši apstiprinājumu uz pilsoņu iniciatīvai, bet tas, ko mēs dzirdējām parlamentu debatēs, Somijas parlamentu debatēs, Viņi skatīs šo jautājumu nākamajā pavasarī. Un mums bail, ka Somijas iestādes, atsaucoties uz Eiropas Savienības likumdošanu, neveiks izmaiņas. Līdz ar to mēs izlēmām vērsties pie jums, lūgumrakstu komitejā, Eiropas komisijas un citām iestādēm, kas varētu mūs palīdzēt. Visi minētie piemēri ir ļoti skaidri, un tie parāda, ka mums ir nepieciešams izmaiņas. Šāda situācija nav ilgāk izturama gan personām ar invaliditāti, gan citiem. Tas vienkārši apdraud šo personu veselību, tāpat tas negatīvi ietekmē arī viņu tuviniekus. Mums vienkārši nav šobrīd laika pārstāstīt visus šos šausminošos stāstus bet katrs no mums, kurš jūtas atbildīgs par savu tuvinieku, par saviem bērniem, un vēlas parūpēties par viņu nākotni, nonākam situācijā, kad esam pilnīgi bezspēcīgi, nekādi nespējot ietekmēt pieņemtos lēmumus kas savukārt pilnībā maina mūsu bērnu dzīvi. Paldies, ka mūs uzklausījāt! Jā, paldies, paldies, ka ieradāties! Jā, laikam lielākā daļa no jums runā arī zviedru valodā, bet tā kā es parasti izsakos angliski, tad es palikšu pie angļu valodas. Paldies, ka ceļojāt uz Briseli, ieradāties šeit darījāt mums zinām šo svarīgo jautājumu, un mēs ļoti augsti vērtējam jūsu ieguldījumu. Esmu pārliecināta, ka mēs izmainīsim šo situāciju ne tikai jūsu ģimenes locekļiem, bet visai Eiropai. Tāpēc, tādēļ arī Eiropa ir tik svarīga, tas mums ir jāuzsver. Mums jāuzsver, ka tā ir problēma, kas skar visu Eiropu invaliditātes eh, grupas eh, Zviedrijā. Viņi vienmēr saka, bez mums neko nelemt par mums. Tas nozīmē, ka viņiem ir pilnībā jāpiedalās. Tad, kad eh, pašas personas nevar aizstāvēt sevi. Un tā tad, protams, mēs šo lūgumu rakstu atstāsim atvērtu sūtīsim ļoti stingru vēstuli Somijas iestādēm, informējot viņus par diskusijām, ne tikai par 2004. gada direktīvu, uz kuru jūs atsaucaties savā lūguma rakstā, bet arī vēlāko direktīvu, kas ir pieņemta par publisko uh, iepirkumu. Marks Tarabēla sagatavoja ziņojumu par to Eiropas parlamentā 2014. gadā, kas eh, ļauj ne piešķirt līgumu ne tikai balstoties uz zemāko cenu, bet arī ņemot vērā citas prasības, dažādas ar kvalitāti saistītas prasības. To mēs arī uzsvērsim. Un tāpat mēs arī norādīsim to, cik svarīgi ir ievērot ANO konvenciju par personām ar invaliditāti tiesībām 19. pāntu konkrēti, kur ir atzītas vienlīdzīgas uh, tiesības eh, personām ar invaliditāti dzīvot eh, kopienā, cik vien tas ir iespējams sabiedrībā. Un, kad tas nav iespējams, tad draudzīgā vidē, kur tiek nodrošināta turpināmība un tiek garantētas viņu intereses, šo interesu ievērošana. Tas ir ļoti svarīgi to nozīmēto atbilstība likumdošanai. Somijā likums, kas tika pieņemts, ka jūs iesūtījāt lūgumrakstu 2015. gadā, šis likums ir atsaukts un aizstāts šī gada 2017. gada 1. janvārī ar jaunu likumu, kas liek lielu uzsvaru uz prasībām saistībā ar kvalitāti un sniedzamo pakalpojumu saturu Tāpat arī prasa konsultāciju ar pakalpojumu saņēmējiem, respektīvi jūsu radniekiem, tuviniekiem un jums. Un to mēs arī vēlamies uzsvērt, ka tas ir jānodrošina Un es arī prasīšu, lai viņi atbild rakstiski šai komitejai. Ne, tad nebūs tā, ka mēs vienkārši e, nosūtīsim vēstuli, viņi izlasīs un ieliks plauktiņā. Nē, mēs prasīsim atbildēt uz visiem mūsu jautājumiem. Tāpat mēs arī informēsim invaliditātes intergrupu un arī EDF, Eiropas invaliditātes fórumu. Tas ir mūsu labs sadarbības partners, tad informēsim arī viņus par šo situāciju. Un Eiropas parlamentā atbildīgie deputāti jau 6. decembrī izteiksies par šo jautājumu, un mēs eh, darīsim viņiem zinām šo situāciju. Es domāju, ka tas ir veids, kādā mēs varētu turpmāk rīkoties. Redzu, ka kolēģi piekrītoši māja ar galvu, neviens neko nevēlas papildināt vai atsaukt kaut ko no manas sacītā. Nē, labi. Tad eh, paldies, ka ieradāties. Un mūsu sveicieni Somijai, kas ir svarīga daļa no Eiropas Savienības, bet mēs sagaidām vairāk no Somijas šajā jautājumā. Tas nu ir skaidrs. Paldies, lai jums drošs mājup ceļš! Un tagad, kolēģi, pārējām pie nākamā punkta. Astotais punkts ir atlikts uz vēlāku laiku, tāpēc skatīsim devīto punktu. Lūgumraksts 696 par nepieciešamību ieviest vietējo policijas iesāžu jaunu klasifikāciju un lūgumrakstu 93 par vietējo un pašvaldības policijas spēku juridiskā statusa pielīdzināšanu valsts un Eiropas policijas spēku juridiskajam statusam. Redzu kādu personu dienesta formā, pieņemu, ka jūs izteiksieties. Un došu tad vārdu diviem lūgumrakstu autoriem, Marukī kungam un lūgumraksta autoram, kurš eh, pats nav pārstāvēts šeit. Lūdzu. Buongiorno, prezidente, buongiorno tutta l'assemblea. Grazie. Labrīt visiem, labrīt visiem klātesošajiem. Paldies, ka devāt mums šo iespēju uzrunāt jūs un izteikties 60 tūkstošu policijas darbinieku vārdā Itālijā. Viņi ir visās pašvaldībās, pat mazākajās, mazākajos ciematos, gan tur, kur notiek zemestrīce vai kādi citi incidenti, viņi ir klāt visās katastrofās, viņi dzīvo un strādā pie skolām šajās mazajās pašvaldībās, kur īsti nav neviens cits pašvaldību policijas 60 tūkstoši darbinieku aptver visu valsts teritoriju. Viņi ir bieži, bieži vien šajās mazajās pašvaldībās vienīgie, kas eh, sniedz šāda veida pakalpojums un eh, dienu tur. Jūs šeit redzat vārdus personām uz ekrāna. Tie ir cilvēki, kas ir gājuši bojā dienesta laikā vai guvuši traumas. Dienesta laikā vairāk kā 60 personas ir gājuši bojā. Viņus uz ielām ir notriekuši, piemēram, un tas ir noticis dažādās Itālijas pašvaldībās - 60 bojā gājušie. Mēs jau gadiem ilgi prasam no Itālijas valdības kaut ko darīt. Kāpēc tas tiek pieļauts? Un arī mēs jautājam, kāpēc šie kolēģi ir cietuši. Viņi gāja bojā, jo kolēģi, kur viņi pārstāv, ir bijuši kā upuri institūciju vārdā. Uz viņiem tiek šauts dienestu laikā, ir īpaši valsts dienvidos, bet ne tikai. Un kolēģi, kas gāja bojā dienestu laikā, nav bijuši pietiekami sagatavoti, nav saņēmuši nepieciešamo aprīkojumu. Viņiem nav ieroču. 60 tūkstoši darbinieku veids darbu, kas būtu jāveic valsts policijai, bet viņiem nav iespējams efektīvi cīnīties ar noziegumiem savās pašvaldībās, pat tad, kad šie, šis darbs tiek atzīts par bīstamu šobrīd pašvaldībās viņi tiek aicināti veikt pienākumus, kas saistīti ar drošības nodrošināšanu, tāpat kā tas tiek prasīts lielajās pilsētās. Piemēram, policijai ir ložu necauršājami transporta līdzekļi. Līdz ar to viņi ir aizsargāti, bet blakus viņiem strādā vietējās prefektūras pašvaldības policijas darbinieki, kuriem ieroču nav, bet arī viņiem ir jāaizsargā iedzīvotāji. Un tas ir liels apdraudējums viņu dzīvībām, mūsu kolēģiem. Un jūs šeit redzat arī uzskaitījumu, kāpēc viņi ir gājuši bojā, kāds ir bijis iemesls. Viņiem nav bruņuvestes, viņiem nav nekādu aizsardzības līdzekļu. Līdz ar to mēs prasam, lai Eiropa kopā ar Itāliju panāktu taisnīgumu. Šo bojā gājušo vārdā mēs arī vēlamies noskaidrot, kāds ir iemesls, kāpēc Itālijas pašvaldības policija saņem pilnīgi savādāku attieksmi nekā tas ir citās valstīs. Kāpēc pret viņiem izturas savādāk? Pat uh, savādāk nekā Itālijā pret cita veida policiju. Mums ir tāds pats eh, darba līgums kā pašvaldības administratīvajiem darbiniekiem, kur ir vienkārši ierēģi. Viņiem ir jāatstrādā savas stundas no septiņiem līdz diviem, un brīvdienās eh, ierēģi dodas mājās, bet nē, šie cilvēki, strādājot pašvaldības policijā, strādā visu diennakti. Uh, Arī svētkos, arī Ziemassvētkos, kā jau policistiem pienākas, bet pret viņiem uh, izturas pilnīgi savādāk. Viņiem nav ne nepieciešamā apmācība, ne aprīkojums. Viņi ir atstāti novārtā, bet no viņiem tiek prasīts pildīt pienākumus, kas nebūtu no viņiem jāprasa. Mēs vēlamies, lai uh, tas tiktu darīts. Mēs vēlamies būt policisti, bet mēs vēlamies, lai tiktu arī ievērots garantijas un lai mēs būtu aizsargāti. Ir nepieciešama reforma saistībā ar to, kā mūs gatavo šim darbam, lai mēs varētu reaģēt uz draudiem. Ne tikai mūsu pašvaldības labā, bet visiem iedzīvotājiem. Mēs vēlamies būt mūsu iedzīvotāju pusē Mēs vēlamies būt pārstāvēti visās pašvaldībās. Mēs to darām jau gadiem ilgi. Mēs vienmēr to esam darījuši. Priekšsēdētāji atgādina, ka ir pārsniegts uzstāšanās laiks. Jā. Paldies. Jā, es vēlējos pateikties jums un lūgt Mēs centāmies demonstrēt eh, situāciju un ceram, ka kaut ko var mainīt šajā situācijā. Es vēl varētu turpināt vēl un vēl, bet es to nedarīšu. Paldies! Paldies! Un tagad došu vārdu jūsu kolēģim, lūdzu. Could you please use your mic? Good morning, Mr. President. Labrīt, priekšsēdētāji, labrīt, cienījami deputāti, paldies. Uh, un es sākšu paskaidrot, ko tad mēs darām ar šo uh, lūgumu rakstu 93. Šeit uh, vietējā pašvaldības policijas 800 uh, pašvaldībās ļoti tūlu sastrādājas ar vietējo sabiedrību, nodrošinot kārtību un sociālo kohēziju. Uh, Mēs uzraugām arī uh, noziegums, kas ir saistīti ar narkotiku lietošanu. Mēs raugāmies, lai drošībā būtu cilvēki, piemēram, pludmalēs, kūrortos, uh, drošībā būtu arī dzīvnieki. Raugāmies arī uz uh, imigrāciju un visām problēmām, kas ar to saistītas. Tātad, uh, ko tad mēs varam darīt? Uh, vietējā policija. Uh, nodarbojas arī ar radikālisma prevenciju, ekstrēmisma prevenciju, lai nodrošinātu mieru un vienotību. Nu, redzat eh, šeit vienu attēlu, kas rāda terorismu, radikalizāciju un ekstrēmismu. Ja mēs varam strādāt ar šīm lietām, bet kā mēs tiešām uh, spējam strādāt ar cilvēkiem un uh, mums, mūsu rīcībā ir uh, tātad izlūk dati no cilvēkiem dažādās disciplīnās, nu, bet jāsaka, ka ir signit dati, kas ir ļoti dārgi, bet savukārt mūsu rīcībā ir lētāki analītiskās informācijas veidi, kas ir mūsu rīcībā. Un es gribētu teikt, vēlētos vērsties pie uh, ter jaunās terorijas pretterorismu komitejas parlamentā, lai apmainītos ar informāciju un ar uh, eh, izlūk datiem un analītiskiem datiem. Nu, jūs redzat uh, šos uh, cilvēkus ar uh, ieročiem attēlā, bet Itālijā ne visiem policijas virsniekiem ir uh, šaujamierocis. Uh, tas nav tik vienkārši. Mēs esam centušies kaut ko darīt um, lietas labāk, bet mēs vēlamies labāk aizsargāt uh, manu valsti un Eiropu, un mēs to darām katru dienu savā ikdienas darbā. Un viena lieta, ko gribētu pateikt, es esmu uzrakstījis arī to uh, savā diploma darbā uh, piedošana un taisnīgums un neaizmirstiet cilvēcības faktoru. Nu, tās ir trīs galvenās lietas. Liels paldies! Liels paldies! Tagad uh, lūkšu komi, komisiju sniegt savu jaunāko viedokli Radokungs. Un Markētīkungs lūdzu vārds jums. Paldies priekšsēdētāji par doto vārdu, par šo lūgumu rakstu. Es runāšu par, 0, eh, 0, par 0696 lūgumu rakstu. Eh, mēs eh, saprotam šo situāciju ar mm, pašvaldību policiju Itālijā un zinām, kāda tā ir nozīme nodrošinot drošību. Uh, lai eh, gan vietējā sabiedrība, gan uzņēmēji būtu drošībā. Bet šodien, balstoties uz juridisko satvaru, tā ir dalība valstu prerogatīva, un šobrīd tas ir Itālijas eh, ziņā, kā klasificēt eh, tiesību sargājošās iestādes un kā tās aprīkot, apmācīt, noteikt viņu tiesības un pienākums un, lai gan mēs ļoti jūtam līdzi un saprotam šo situāciju, komisijai šeit nav nekādu pilnvaru un tiesību iejaukties šajā situācijā. Paldies, vai arī jūsi kolēģis Marketikungs vēlas ko sacīt? Nu, man ir jāatkārtojas. Uh, runājot par eh, līdzīgi par šo te, kā bija tas bija par veselības aprūpi un sociālajiem pabalstiem. Jā, tas ir dalība valstu ziņā. Mēs ļoti labi saprotam Itālijas kolēģu bāžas. Likumīgi mēs neko nevaram darīt. Jā, nu paldies, ka runājat par lietu un īsi. Un tagad došu vārdu kolēģiem. Tagad ir vēl Ēsas kungs, kurš izteiksies pirmais. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, situācija ir nepieņemama. E, šie virsnieki veic e, savu darbu ļoti bīstamā situācijā, un viņiem ir jāpiešķir tā aizsardzība, kas, ko viņi ir pelnījuši gan sociālajā jomā, gan aprīkojuma ziņā. Uh, Tā kā mums tomēr jādara dažas lietas. Es domāju, ka mums vajadzētu nosūtīt vēstuli uh, Itālijas parlamentam, varbūt kaut kādai konkrētai komisijai, varbūt konstitucionālo lietu komisijai, lai pārskatītu pašreizējo situāciju ar uh, vietējo policiju. Var vērsties arī piekšlietu ministra tieši aprakstīt situāciju un lūgt eh, atzinumu un varbūt arī lūgt eh, pārskatīt veidu, kā viņi strādā ar eh, vietējo policiju. Un kādēļ nelūgt eh, mūsu kolēģu atzinums, piemēram, no Lība, Lība komitejas, mums ir arī pretterorismu komiteja, tā kā varbūt arī viņiem palūksim pastrādāt. Mums ir trīs veidi, kā mēs varam risināt šo jautājumu, un es domāju, ka mums vajadzētu izmantot visus trīs, un mums vajadzētu atstāt šo lūgumu rakstu atvērtu. Paldies, Danoks kundze, lūdzu. Man nav daudz ko teikt, bet es vēlējos paskaidrot to pašu, ko Valēsas kungs sacīja, ka nosūtīt vēstuli Itālijas atbildīgiem iestādēm un mūsu kolēģiem arī lūgt, varbūt arī FAM komiteju vajadzētu iesaistīt, jo, jo sociālās aizsardzības problēmas, vietējās policijas problēmas eh, šeit eh, skar uh, sociālo jomu, un mums vajadzētu atstāt eh, šo te lūgumrakstu atvērtu, varbūt tas palīdzēs kaut kādā veidā ietekmēt uh, likumdevējus Itālijā, lai kaut ko darītu lietas labā. Evi Kunze. Paldies priekšsēdētāji. Es vēlos pateikties uh, lūgumrakstu iesniedzējiem, kas šodien šeit ir ieradušies un vērsuši mūsu uzmanību šo problēmu. Nu, es gribētu teikt, ka tā ir tieša diskriminācija un tā joprojām turpinās attiecībā uz uh, pašvaldības policijas dienestiem. Un tas tiešām uh, viņus uh, viņiem rada ļoti bīstamu situāciju, pildot savus pienākumus. Viņi gal galā ir klātsoši visur un ir pelnījuši mūsu palī, pateicību. Mums ir jāpasargā viņi no diskriminācijas, kas ir pierādīta. Šis jautājums jau vairāk kārt ir celts gaismā, bet Itālijā mums nekas nav izdevies. Mēs vienmēr esam atdūrušies pēc slēgtām durvīm. Tā kā cerams, ka šī e, komiteja varēs kaut ko darīt lietas labā, nosūtīt e, atbilstīgu vēstuli. Nu, komisija sacīja, ka viņa rokas ir uh, sasietas, bet šis ir politisks jautājums, un tāpēc mēs to varam risināt. Nu, mēs nevaram atstāt šos policistus uh, likteņu varā. Uh, jo galu, galā viņi risina arī tādas, eh, nu, tas viss ir saistīts arī ar sociālām problēmām, piemēram, apdrošināšanu tā tālāk, jo viņi dara tik svarīgu darbu, īpaši šajā situācijā, kad turpinās terorismu krīze un tā tālāk. Paldies, Kirjokungs. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es piekrītu uh, tam, ko sacīja kolēģi, un Es arī gribētu pateikties arī neitāļu kolēģiem, kas ir atbalstījuši šādu te mm, risinājumu. Es ļoti labi pārzinu šo tēmu, jo esmu bijis atbildīgs par municipālo policiju pirms gadiem, jo biju mēra vietnieks savā pilsētā. Un es zinu, cik sarežģīts ir viņu darbs un zinu, cik ļoti viņi nodevušies savam darbam. Uh, Es saprotu, ka komisijā nav tiešas kompetences, bet eh, komisija sacīja, ka varētu atbalstīt um, šādu pieprasījumu nosūtīšanu, un es domāju, ka mums vajadzētu tiešām eh, to kaut ko konkretizēt vēstules formā vai kā paziņojumu. Uh, nu, iespējams, ka mēs to varam nosūtīt attiecīgi tieši Itālijas senāta atbildīgajai komisijai. Uh, Un e, svarīgi ir, ko dara Itālijas parlaments šajā sakarā, jo tas ir vien, vienīgais, kas kaut ko var darīt. E, es varbūt pat nedomāju, ka šī ir tāda izņēmuma situācija tikai Itālijai. Mēs vēlamies, lai Eiropa būtu visur Eiropa. Un nav jauki, ka par Itālijas pašvaldības policistu uh, Uh, rūpējas sliktākā par uh, municipālo policistu Francijā vai kādā citā valstī. 2015. gadā Eiropas Savienības padome nāca klajā ar uh, deklarāciju attiecībā uz terorismu, aicinot visas valstis rīkoties, lai visas tiesības argājošās iestādes uh, nu, visām iestādēm radīt vislabākos iespējos apstākļus, lai cīnītos uh, pret terorismu. Un tas nozīmē, ka nevar atstāt vietējos policistus Itālijā bez garantijām, bez aprīkojuma, jo tad viņi varēs mazāk efektīvi darboties uh, pret terorismu un pašvaldības politika, po, policijai ir jābūt tādā pašā situācijā kā citiem policistiem e, un policijas spēkiem Itālijā. Tagad gribu lūgt e, lūgumraksta iesniedzējs, vai vēlaties komentēt un dariet to ļoti īsi, atbildot uz komentāriem, ko dzirdējāt. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos pateikties visiem Eiropas parlamenta deputātiem, kuri bija tik laipni uh, Jā, ir tiesa, ka komisija ļoti bieži uh, noraida attiecīgi uh, kaut kādas tēmas nacionālajām valdībām. Nu, tur nav par profesionālajiem pienākumiem runa vai par attiecībām uh, ar valdību, bet te ir runa par tiesībām, par cilvēktiesībām, par tiesībām dzīvot. Uh, Te ir jautājums par dzīvību un nāvi. Te nav uh, runa par to, te runa par to, ka mēs vēlamies reaģēt uz uh, pienākumiem, kurus mums uzdod Eiropas Savienība. Mēs, piemēram, uh, strādājam skolās, mūsu bērni mācās multietniskās skolās, un viņiem ir līdzīga pieredze skolā, un tad viņi atgriežas mājās un saka, jūs zināt, kas notiek. Un, un, un, un tad eh, viņi, piemēram, uzzina, kas eh, tiek runāts eh, veikalos un citur, un mēs šādi iegūstam ļoti vērtīgu informāciju par iespējamiem terora aktiem un tā tālāk. Uh, bet ņemot vērā to, kādi teroristu uzbrukumi ir notikuši visā pasaulē, vietējai policijai ir jāpiešķir daudz lielāka uzmanība. 60 tūkstoši cilvēku, sievieši un sievietes un e, vīriešu strādā šo darbu un neizmantot viņu potenciāli ir kaut kas tāds, no kā būtu uh, Eh, jārīkojas. Paldies, ka esat šeit ieradušies un paldies visas komitejas eh, vārdā un eh, svarīgi, ka informējāt mūs un visu Eiropu par situāciju. Bet tas ir mans personiskais viedoklis. Man tēvs bija policists un, un tieši tādēļ tas ir kaut kas tāds, kas arī man šis jautājums tūs. Kā cilvēks es tiešām jūtu līdzi un domāju, ka um, jūs ļoti pamatot esat šeit ieradušies, lai apspriež šo jautājumu. Kas mums būtu jādara? Mums būtu jāpatur lūgumraksts atvērts, jānosūta ļoti skaidra nepārprotam vēstule Itālijas iestādē, iestādēm, un kur mēs atzīmēsim, ka vietējā policija veic milzu darbu un ka viņi ir galvenie viena no svarīgākiem partneriem eh, sabiedrībā daudzās jomās, un paskaidrotu viņiem, ka šāda veida neatbilstības starp uh, starp uh, eh, privātu policistiem un tiem, kuriem ir publiskais kontrasts, kats, nu, uh, tas īsti neiet labi kopā. Un Itālija ir, jā, vienīgā atbildīgā par sociālo politiku, kā tiek realizēta un kā tā tiek pārvaldīta un veidota. Mēs to saprotam, mēs to atzīstam, bet mēs uzskatām, ka Itālija varētu šo darbu paveikt labāk, un to mēs arī varētu norādīt. Un kā kolēģis Oles teica, mums vajadzētu norādīt, ka tas, ko viņi var darīt, mums būtu jāpārskata uh, pašreizējā situācija un jābūt taisnīgiem attiecībā uh, pret tiem policistiem, kas uh, tik ļoti daudz dara sabiedrības uh, labā. Un to mēs varētu izdarīt. Un eh, vēstules beigās varētu piebilst, ka šī komiteja atbalsta uh, jūsu uh, priekšlikumus un sacīt, kā Eiropas draugi, mēs uzskatām, ka Itālija ļoti svarīga dalība valsts un tai ir jārīkojas un jāuzvedas atbilstošāk. Nu, lūk, uh, to mēs varētu šai sakarā darīt. Mēs nosūtīsim arī informatīvu vēstuli, kā norādīja kolēģi, gan uz Emplu komiteju, gan uz jauno pagaidu mm, komiteju terorisma apkarošanas jautājumos ter komitejai un nosūtīsim arī Liba komitejai, jūs tā vēlties, un um, skatīt tiksimies, eh, protams, lai attiecīgi komitejas nav pārslogotas un tām ir laika eh, izskatīt šos jautājumus. Un, eh, jā, un es zinu, ka um, mēs atradīsim laiku, lai ar to visu strādātu. Un vēlreiz paldies par ierašanos Briselē un drošu ceļu mājās uz skaisto Itāliju. Un cietie kolēģi, iesim tālāk pie desmitā darba kārtības punkta. Tas attiec uz Japānas un Eiropas Savienības brīvās tirdzniecības sarunās iekļaut jautājumu par Japānas iepusējiem pārkāpumiem. Lūguma rakstiesniedzējs ir Fenders, kuram ir tiesības izteikties 5 minūšu garumā. Paldies priekšsēdētāji, godējumie komitejas deputāti par iespēju e, vaļu un delfīnu saglabāšanas organizācija iespēja izteikties. Japānas programma vaļu Eh, medībām tika paziņota par nelikumīgu 2013. gadā, savukārt 15. gadā Japāņa eh, nu, paziņoja, ka tā atkāpsies no jurisdikcijas attiecībā uz eh, vaļu medībām un jūras resursiem atvainojiet, saka priekšsēdētājas aicinu itāļu viesus atstāt telpu klusi un eh, sarunas turpināt ārpus eh, mūsu zāles, lai mēs varētu koncentrēties uz šo darba kārtības punktu. Šķiet, ka dialogi vēl turpinās starp asistantu un, asistentu un ir, kādu ierēdni, vai jūs lūdzu varētu savas sarunas turpināt ārpus. Uh, šīs zāles. Un tagad es atkal dodu vārdu runātājiem. Paldies! Tomēr tā tad 15. gada oktobrī Japāna paziņoja, ka tā atkāpjas no jurisdikcijas attiecībā uz zinātnisko vaļu eh, nozveju un jūras eh, resursu eksploatāciju. Tā pašā gada novembrī Japāna paziņoja, ka tā atsāk vaļu medības neraugoties uz spriedumu šajā sakarā un opozīciju no zinātnieku puses. Ir eh, nozvejoti vairāk nekā 330 vaļu gadās, un vaļu medību komiteja ir pieņēmusi divas rezolūcijas 2014. un 2016. gadā, kura norādīja, ka nav ka nedrīkst izsniegt vairāk vaļu medību atļauju bez eh, paziņojuma. Tomēr tika konstatēts, ka ņūrepen P neatbilst prasībām par zinātnisko vaļu no zveju, jo nekāds pamatojums netiks sniegts. Kopš 2015. gada Japāna ir nozvejojis 666 vaļus Ņūrep LA ietvaros. 2017. gadā eh, Japāna ir nozvejojusi sezonas laikā 134 plus 128 vaļveidīgos neraugoties uz 3. novembra whales killed. In 2000 uz šiem pasākumiem nozvejoto vaļu skaits ir liels. 17. gada jūnijā Japāna um, pieņēma lēmumu turpināt komerciālo vaļu nozveju. Tie ir lēmumi, kur ir pretrunā ar IVC procesu un eh, Japānas dalību konvencijās par apdraudēto sugu aizsardzību. Japānai nav nekādas iebildes izteiktas eh, attiecībā uz Ziemeļu jūru. Uh, Eh, populācijām un tā turpina komerciālo vāļu nozvei. Kopš 2012. gada Japāna ir eh, nozvejojusi vairāk nekā 1400 vaļu veidīgos starptautiskajos ūdenos. Eh, tādā veidā Japāna pārkāp citas un Lai ņemtu vērā noturīgas attīstības princips, Eiropas komisija apliecina e, uh, to, ka Eiropas Savienība un Japāna ir apņēmušās īstenot pienākumus saskaņā ar daudzpusējiem vides nolīgumiem. Startautiskā konvencija par vagnozveju pilnīgi skaidri ir šāda veida nolīgums. Turklāt citas ir specifiski minēts dokumentā un arī attiecas uz vaļveidīgajiem. Eiropas Savienībai ir izstrādāta politika attiecībā uz komerciālo un zinātnisko vaļu nozvei. Pēdējās desmitgades laikā tā ir uh, atkārtoti paudusi bažas par Japānas tā saucamo zinātnisko vaļu nozveju. Bez tam 12. gada rezolūcija Eiropas parlaments jau atzīmēja to, ka nozīmīgas atšķirības pastāv starp Eiropas Savienības starp Eiropas Savienību un Japānu attiecībā uz vaļu nozveju, eh, par izpratni par zinātnisko nozveju un aicināja plašāk diskutēt pār vaļu nozvejas un vaļu produktu tirzniecību. 2016. gadā parlaments atzīmē, ka Eiropas Savienība ir uzsākusi sarunas ar Japānu attiecībā e, uz strateģiskās partnerattiecības nolīgumu un brīvās tirzniecības nolīgumu un aicina komisiju un dalību valsts un AS turpināt strādāt ar Japānu attiecībā uz zinātnisko vāļu nozveju, lai atsacītos no šādas prakses, izmantojot divpusējos un daudzpusējos kanālus. Savukārt 2017. gada rezolūcijā par vaļnozīju Norvēģijā parlaments norādīja, ka pieaug vaļu produktu tirzniecības starp Norvēģiju un Japānu, kas grauj citas noteikumus. Uh, Mēs savukārt esam pārliecināti, ka pašreizējās tirdzniecības sarunas ir lieliski iespēja, lai atgrieztos pie vaļanozvejas jautājumu un aicinātu Japānas valdību ievērot starptautiskos noteikumus. Eiropas Savienībā ir jāparāda, ka tā izmantos ikvienu iespēju, lai īstenotu savas eh, sabiedriski uzņemtās saistības vaļanozvejas eh, vaļveidīgo aizsardzībā. Eiropas Savienībai ir jāapzinās šī jautājuma lielā nozīme. Paldies, un es tagad eh, pievērsīšos komisijas pārstāvjiem. Paldies, priekšsēdētāji. Komisijas vārdā. Pirmkārt, es vēlētos pateikties lūgumrakstiesniedzējiem par viņu paustajām bažām attiecībā uz vaļu nozveju Japānā. Eiropas Savienība apzinās šīs bažas un strādā vaļverīdīgo sugu aizsardzībai. Kā jūs zināt, komerciālā vaļu zveja Eiropas Savienībā nav atļauja. Ir atbalstīts globālais moratorijas komerciālai vaļu nozvejai. Tāpat ir skaidra nostāja pret vaļu produktu tirzniecības aizliegumu. Tāpat arī pēdējos gados mēs esam uh, apstiprinājuši mūsu iebildumus pret Japānas zinātnisko un komerciālo vaļu nozveju. Ir e, pieņemts e, tiesas lēmums par Japānas zinātniskās vaļu nozvejas pārtraukšanu. Ir aicināts šo praksi pārtraukt 16. gadā. Eiropas Savienība atbalstīja rezolūcijas, kas attiecas uz eh, zinātnisko vaļu nozveju, un šogad martā, un vēl jūlijā, un gads nav beidzies, Eiropas Savienība vairāk kārtīgi pauda savas bažas par attiecībā uz jauno Japānas zinātnisko vaļu nozvejas programmu. kas ir eh, pretrunā ar eh, citas konvencijām. Uh, Japan's position has not softened as a result of a confrontation. Iespējams, jūs atcerēsieties, kā Japāna ir stiprinājis savas pozīcijas, izņemot ats, eh, no saraksta atsevišķas sugas. In our view, using trade negotiations to press Japan on whaling might not only have wide-ranging negative consequences. Tas savukārt apgrūtina mūsu mērķu sasniegšanu tajā, kas attiecas uz vaļu nozvejas pārtraukšanu no Japānas puses. Tāpat ir daudz jautājumu, kas ir jāapspriež divpusēji ar Japānu, kas neatiecas tik daudz uz apkārtējās vidas jautājumiem. Tāpat tirzniecības nolīgums paredz iespēju runāt ar Japānu par šiem jautājumiem divpusējā veidā, kā arī diskusēt vides jautājumu starp pilsoniskajām sabiedrībām, tas ir iespējams, un mēs esam iecerējuši izmantot šīs iespējas, protams, priekšsēdētāji mēs esam lielā mērā arī atkarīgi no Japānas nostājas tomēr. Eiropas Savienība un dalībvalsts turpinās risināt šo jautājumu būtiskajos daudzpusējos formos. Šajā sakarā vēlos uzsvērt divas valsts. Eiropas Savienība piedalās eh, pastāvīgajā citas komitejā un mēs izdarām spiedienus Japānu, lai tā izpildītu savas saistības vaļveidīgo aizsardzībā. Japānai gaida citas sekretariātā apmeklējumu tuvāko mēnešu laikā, kur tiks runāts arī pār vaļu nozveju. Šis, protams, nav mūsu iecerētais rezultāts, um, bet tomēr solis pareizā virzienā. Otrkārt, komisija ir nākusi eh, klajā ar priekšlikumu attiecībā uz vaļu nozveju Eh, nozvejas eh, komisijas turpmākajām sanāksmēm. Mēs apstiprinām atbalstu komercvejas moratoriju turpināšanai, ierobežotai zinātniskai nozveļai un citiem aspe eh, aspektiem, un tas viss apliecina to, ka Eiropas Savienība turpinās pievērst šiem jautājumiem uzmanību un uh, it īpaši tas attiec uz eh, Japānas vaļu nozveju. By, by, uh, my colleague. Esiet sveicināti, kā jau to norādīja. Kolēģi, komisija ir uh, ieguldījusi liels pūliņus, lai risinātu šos jautājumus visos iespējamos formos. Mums ir tirznie, ilgspējīgas tirzniecības nodaļa, un tas dod iespēju skatīt šos jautājumus partnerattiecības nolīgumu ietvaros un tā ir papildus iespēja strādāt pie būtiskiem vidas jautājumiem tirzniecības kontekstā. Un tagad konkrēti, runājot par vaļu nozveju un vaļu produktu importu Eiropas Savienībā. E, komisija neuzskata vaļu nozveju kā atsevišķu, kā tirzniecības jautājumu, tāpēc tas tiešā veidā neietilpst Eiropas Savienības tirzniecības politikā, bet, kā jau es sacīju, mums ir iespējas skatīt un risināt šos jautājumus. Taču neizvirzot to pašā priekšplānā, kas varētu būt eh, mazproduktīvi. Mums ir jāizmanto mūsu rīcībā esošie tirzniecības politikas rīki, un tādā veidā mēs varēsim šo jautājumu risināt un arī runājot par tām nodaļām, kas attiecas uz citas. Paldies, tagad dod vārdu kolēģiem un vispirms deputātu Lināra. Pa, minēra, paldies priekšsēdētāji, vēlos pateikties eh, lūguma rakstiesniedzējiem un atbalstu šo uh, lūgumu rakstu vaļi ir apdraudēta sulga, ir spēkā moratorijas vaļu. Mm, no Mīkstums ir, ir augsti vērtēts pārtiks produkts eh, Japānā. Un Japāna turpina vaļu no, nozveju kopš 16. gadā Daudz ir darīts, lai atrisinātu šo Japānas eh, politiku un ir aicināts maksimalizēt tirzniecības nolīgumu iespējamos eh, labumus, ietekmējot taiskaitā, jo eh, jomas, kas nav saistītas ar tirzniecību. Tāpat arī Eh, Japāna ir saņēmusi eh, norādes no Savienotajām valstīm par iespējamu Japānas kvotu atcelšanu. Jāparāda, ka mums, šī ir mūsu vienīgā iespēja samazināt vaļu nozvejas, tur pieturēsimies pie Savienoto valstu piemēra un aicināsim Japānu atsacīties no šīs eh, arhaiskās tradīcijas. Paldies, nākošais runātājs deputāts Valens. Um, Varu piekrist eh, komisijai, es nedomāju, ka mums eh, vaļu nozvēri jāsaista ar veiksmīgu sarunu eh, nobeigumu par brīvās tirzniecības nolīgumu. Abas puses vēlas panākt vienošanos līdz gada beigām, bet tas ir vairāk nekā tikai tirzniecības nolīgums. Mums ir jāraugās arī tam, ko dara citas valstis. Amerikas prezidents ir iecerējis atcelt eh, TTIPs. Eh, savukārt mums ir nepieciešams nolīgums ar Japānu. Kas notiks ar šo lūgumu rakstu? Es neapgalvoju, ka mums uh, nav jācīnās uh, pār uh, vaļveidīgajiem, bet varbūt mums šī lūguma rakstu vajadzētu slēgt un aicināt lūg, iesniedzēju iesniegt jaunu lūgumu rakstu, lai turpi, ait, komisija turpinātu izdarīt spiedienu šajā sakarā uz Japānu, jo apvienot šos abus jautājumus eh, nav produktīvi, tīpaši, ja nākošajā mēnesī vienošanās tiks panākta. Paldies nākošais runātājs eh, deputāta Hazkampa. Paldies, es vēlos pateikties lūguma rakstiesniedzējiem, kuriem rūpa vadveidīgo aizsardzība. Šis ir steidzams temats, jo 82. gadā Vāļu nozvejas komisija jau noteica moratoriju visai komerciālai vaļu nozvejai Tas ir spēkā, lai varētu aizsargāt vaļveidīgo populācijas, neraugoties uz šo moratoriju, turpinās komerciālā vaļu nozveja, to iztero dažas valstis, tai skaitā Japāna. Kopš aizlieguma ieviešana Japāna ir nomedījis vairāk nekā 20 tūkstošu vaļus tā tuvāko gadu laikā ir iecerējis nomedīt vēl ap 4000. Pirms pusotra gada Eiropas parlaments nāca klajā ar spēcīgu rezolūciju aicinot Japānu pārskatīt tās attieksmi, un parlaments aicināja komisiju izmantot visus divpusējās un daudzpusējās iespējas, lai izdarītu spiedienu uz Japānu, lai pārtrauktu vaļu nozveju. Pa to laiku šī nozveja turpinās, un šodien pirms pāris eh, stundām ir publicēts video materiāls par vaļu nozveju. Tas ir materiāls, kas ir uzņemts pirms pieciem gadiem, kurš tika aizliegts aus, eh, Austrālijas valdība šo video materiāla uh, publicēšana aizliedz, jo tas apdraudētu starptautiskās attiecības. Es domāju, ka tas ir apkaunojoši vārda brīvība un cīņa par dzīvnieku tiesībām ir uh, pamati, viena no mūsu pamatiesībām. Es gribu vēlos pateikties komisijai par skaidrojumu un tagad uzdošu divus jautājumus. Jūs skaidrojāt par to, kā šis jautājums ir skatīts eh, eh, eh, VC un citas sanāksmēs, bet kas ir iecerēts, lai Japāna atteiktos no šīm aktivitātēm. Eiropas parlaments norādīja mm, brīvās tirzniecības nolīgums sarunas, un mums nav skaidrs, kāpēc komisija nav iekļāvusi neko par vāļu nozveju šajos tekstos. Un kā tiks panākts, kā Japāna ievēros savas saistības, eh, tā skaitā attiecībā uz vaļu nozveju un citas un IVC nolīgumiem, kā reglamentu jautājums. Manuprāt, komisijas pārstāv norādīja, nostāja jūs varat piekrist vai nē, bet šī līnija ir skaidra un tur e, nebūtu nekas vairāk skaidrojums, tāpēc mēs nevaram lūgt viņiem atkārtot šo skaidrojumu, bet jūs e, varat to darīt divpusēji, ja vēlaties. Eh, tagad deputāts Marijas. Paldies, priekšsēdētāji. Vaļu nozvejas jautājums Japānā tieši tāpat kā Norvēģijā jau ir runāts, izrunāts Eiropas parlamentā, man jau bija iespēja izteikties, citiem kolēģiem arī rezolūcija tika pieņemta pret Japānu, jo Japāna pārkāp starptautisko moratoriju eh, komerciālai vaļu nozvejai. Tāpat Japāna ir nomedījis vairāk nekā 20 tūkstošu vaļus. Japāna e, dara, ko tā vēlas, tai nav jāatskaitās nevienam, tā uzskata, ka tā stāv pāri starptautiskajiem nolīgumiem, un tā nevar tikt pakļauta nekādām, nekādiem pasākumiem un rīkoties pēc saviem ieskatiem. Japāna turpinās pārkāpt starptautiskos nolīgumus, es vēlos pateikt lūgumu rakstiesniedzējiem. Uh, beidzot ir kāda organizācija, kur ir apkopojusi simtiem tūkstošu parakstu, un nozīmīgi ir tas, ka lūguma rakstā tiek aicināts bloķēt startautisko nolīgumu ar Japānu, ja šī klauzula netiek ievērota. Līdz ar to caur iespēju iesniegt lūgumu rakstu, pilsoņi var darboties starptautiskajā arēnā un likt sadzirdēt savu balsi, lai šis starptautiskais nolīgums netiktu noslēgts aizslēgtām durvīm. Mēs esam jau redzējuši briesmīgas ainas vaļu no, eh, medībās, kas ir e, ārkārtīgi nežēlīgas, kā vaļi tiek nogalināti ar harpūnām. Tālāk jautājums par zinātnisko vaļu nozveju un tā moratoriju. Tad šeit ir vēl viens mīts, e, kas ir jāizkliedē, tas attiec arī uz Norvēģiju. Turklāt e, nomedīto vaļu mīkstums no Norvēģijas tiek vests cauri Eiropas ostām. Es gribētu zināt, kā tas ir iespējams, kā mēs to pieļaujam. Un no otras puses arī Japānai ir jāsadzird šis vēstījums, un lai tas būtu e, praktisks un sniegt rezultātus, tam ir jātiek izrunātam Eiropas Savienības Japānas nolīguma ietvaros. Protams, jūs apgalvosit, ka šis nolīgums ir svarīgs, kurš ir jāvirs tālāk, tā tas ir, bet Eiropas Savienība un cilvēci nevar nedrīkst pievērst acis, saskaroties ar šiem slaktiņiem, ekoloģiskiem vides un citās jomās. Tāpēc es uzskatu, ka komisijai ir jāatrod veids, kā šo jautājumu risināt un skaidrot to, ka Eiropas Savienība nevarēs virzīt tālāk brīvās tirzniecības nolīgumu, ja Japāna nepilda saistības. Ja mēs pabeigsim sarunas, Japāna un arī Norvēģija domās, ka tās var darīt, kas ienāk prātā. Tāpēc mums ir jāno E, sūta skaidrs vēstījums. Es atbalstu šos lūgumrakstus, tie ir jāatstāj atvērti, un Eiropas komisijai ir jārīkojas aktīvāk, ar lielāku iztēli, lai šos jautājumus risinātu. Anģela, vārds jums, un tad mums jāslēdz. Ļoti īsi šķiet, Cecīlija, ka viss jau tika pateikts. Es pilnībā piekrītu kolēģim Marijas sacītājam un nevar piekrist kolēģi Valences sacītājiem, jo, manuprāt, ļoti maz ticamības varam piešķirt Eiropas Savienībai, ja caur uh, tirzniecības nolīgumu mēs pieļaujam uh, dzīvnieku slaktiņus vai kādas sugas izlušanu, un eh, kā spēkā ir tikai finanšu intereses un komerciālie temati. Nē, tā tas nedrīkst būt, un Eiropas Savienība nedrīkst atstāt šādu iespēju par sevi. Ir ļoti nozīmīgi, ņemot vērā to, ka ir eh, vairāk nekā 200 tūkstoši paraksti, ir jāņem šis lūgumraksts vērā. Un tāpēc mums būs ļoti neliela autoritāte līgumos un nolīgumos ar citām valstīm, ja mēs pieļausim, ka to, ka tiek pārkāpts tas vai cits starptautisks eh, likums vai līgums, un tāpēc mums ir jārīkojas konsekventi, aicinu šo lūgumu rakstu paturēt atvērtu. Ok, fine. Labi. Fendera kungs, vēršos pie jums, vai jums ir kas sakāms pavisam īsi lūdzu? Thank you. Just... Paldies. Noslēdzošu komentāru tikai. Paldies komisijai un uh, par viņu nostāju citas sanāksmē pret Japānas seivaļu uh, nozveju. Mūs apmierina darbs, kas jau ir paveikts, bet mēs uzskatām, ka ir jādara vairāk un šis jautājums būtu jāapspriež sarunās par brīvās tirniecības nolīgumu. Jūs pieminējāt e, tango deju, kur jādejo diviem, es domāju, ka neprasot, neuzlūdzot otru pusi, nekad neuzzināsim, vai viņi ir gatavi dejot vai nē. Paldies, un tagad teikšu kaut ko ļoti neierastu. Es domāju, ka šeit tālāk ir jārīkojas tiešām politiski. Komisija ir centusies, cik var, norādot savu nostāju. Komitejā mums viedokļi atšķiras. Tad varbūt varam darīt tā, atstājam lūgumu rakstu atvērtu un sūtam politisku vēstuli komisāram. Cecīlijai Malmstrēmai komisārei, kas ir atbildīga, um, norādot, ka mums pēc diskusijām komitejā radās nopietnas bažas. Protams, ka mēs vēlamies, lai tirdzniecības sarunas turpinās, bet mēs vēlamies, lai viņa ņemtu vērā šo jautājumu. Un šeit ir savas bažas norādījuši vairāk kā 268 tūkstoši Eiropas Savienības iedzīvotāji. Tas nav kaut kas tāds, kur mums vajadzētu eh, aizvērt acis. Nē, es domāju, ka tieši tā vajadzētu rīkoties. Es redzu, ka cilvēki piekrīt. Marijas kungs pavisam īsi, jā. Es domāju, ka let, nu šajā vēstulē komisijai mums vajadzētu atsaukties arī uz parlamenta balsojumu par šo jautājumu, un mums vajadzētu prasīt šī balsojuma apstiprināto lēmumu pieņemšanu. Tam būtu jābūt politiskajam signālam vēstulē, kur mēs e, sūtam komisārei. Varbūt, ka mēs varam nosūtīt arī savu ziņojumu vides komitejai. Jā, to mēs varam darīt. Un es domāju, ka lūguma raksta iesniedzēju tas varētu apmierināt. Nu, parasti mēs tā nerīkojamies. Parasti iestādes to savā starpā eh, dara. Bet mēs sūtīsim personīgu vēstuli komisārei, kurai ir atbildīga par šīm sarunām. Labi, tad tā arī darām. Uh, Paldies, ka ieradāties, paldies, ka uzsvērāt, cik svarīgs ir šis temats. Ejam tālāk pie 11. punkta - iepazīstināšana ar pētījumu ES tiesību aktu īstenošanas uzraudzība, instrumenti un izaicinājumi. Eksperte eh, Balestrēros kundze, juridiskā un politikas konsultante. Lūdzu, aicinu jūs sākt savu prezentāciju. Good morning. Labrīt. Mani sauc Marta Balesteros, esmu juriste un konsultēju miljö uzņēmumu. kas nodarbojas ar Eiropas Savienības tiesību aktu īstenošanas uzraudzību daudzās jomās, bet galvenokārt vides jomā. Es sadarbojos ar Eiropas parlamentu vairāk kā astoņus gadus jau. Gandrīz katru gadu izskatu Eiropas komisijas gada pārskatu un veicu izvērtējumu tam, kāda ir situācija. Tas man ļauj labi saprast, kas tad ir būtiskākie punkti Un uz tiem es tad centīšos šodien prezentācijā koncentrēties. Tātad es runāšu par galvenajiem dalībniekiem procesos un kā ir mainījusies viņu iesaistīšanās īstenošanas un pārbaudas procesā. Tālāk iziesim cauri galvenajiem elementiem īstenošanā, transponēšanā instrumentiem, kas atbalsta īstenošanu un arī īstenošanas kontrolei. Sākumā vēlos atsaukties uz neseno Eiropas komisijas paziņojumu par tiesiskumu. Lai nodrošinātu Eiropas Savienības īstenošanu, ir nepieciešams nodrošināt, ka valsts varas iestādes rīkojas tiesību ietvaros, īstenojot demokrātiskās tiesības. Tas ir saistīts ar juridisko noteiktību, aizliegumu pieņemt patvaļīgus lēmumus. Tie ir tie galvenie principi, kas veido pamatu manis izmantotajiem argumentiem vēlāk. Ir svarīgi nodrošināt Eiropas Savienības tiesību aktu īstenošanu visās Eiropas Savienības dalību valstīs, un tas ir tādēļ, ka ir jānodrošina īstenošana šiem tiesību aktiem Un tikai tā var nodrošināt, ka likumdošanas mērķi tiek sasniegti. Ir arī jāizvairās no tā, ka e, šie izaicinājumi un tās izmaksas, kas tika identificētas kā iemesli, kāpēc vispār ir vajadzīga šāda likumdošana, lai tie vairs nebūtu spēkā. Un tā kā mēs runājam par Eiropas Savienības tiesībām, Tas nozīmē, ka šī likumdošana tiek apstiprināta un īstenot visās dalību valstīs, bet ja viena vai vairākas dalību valstis nedara to tādā pat veidā kā citas, tad tas var iz, radīt izkropļojumus um, vienotajā tirgu. Un, protams, jārunā arī par Eiropas Savienības uzticamību. Ja Eiropas Savienība pieņem likumdošanas aktus, tad tā ir jābūt arī spējīgai īstenot to. Kas ir atbildīgs par šo īstenošanu? Ir nesen starpiestāžu nolīgums noslēgts starp eh, padomi Eiropas parlamentu un komisiju, kurā tiek atzīts, ka viņas ir kopīgi atbildīgas. Un to uzsver arī Eiropas Savienības tiesa savā 99. gada spriedumā Eiropas komisija pret Itāliju. Kāda tad ir situācija saistībā ar dalību valstīm? Dalību valstis tām saskaņā ar līgumu ir jāīsteno nepieciešamie uh, Eh, pasākumi, eh, lai, kas ir paredzēti vai izriet no Eiropas Savienības tiesību aktiem vai līguma. Un attiecīgi pānti ir uzskaitīti šeit. Dalību valstis ir iesaistītas likumdošanas procesā, pieņemot likumdošanu padomēji līdz likumdevējs kopā ar Eiropas parlamentu, līdz ar to nav nekāds attaisnojums teikt, ka likumdošana dalību valstīm tiek uzspiesta no Briseles puses. Dalību valstis ir piedalījušās eh, likumdošanas eh, aktu priekšlikuma apspriešanā un pieņemšanā. Tomēr skaitļi rāda, ka likumdošanas īstenošana joprojām ir saistīta ar izaicinājumiem. 140 jaunas lietas ir ierosinātas saistībā ar nepietiekamu īstenošanu. Ap 800 jaunas uh, procedūras un 980 jaunu pārkāpumu procedūru, kas parāda, ka dalībvalsts nepilda savus pienākumus un neīsteno pienācīgi likumdošanu. Vēl skaitļi. 2015. un 16. gads. Lielākais skaits pārkāpumu procedūru tika uzsākti vidas jomā. Ga, arī vēl par transportu un iekšējo tirgu, bet es vairāk biju vidas jomā. T tieši vidas jomā galvenās problēmas 2015. gadā bija saistīta ar dabu, ūdeni un gaisa kvalitāti. 2016. gadā bija ūdens, daba un ķīmiskās vielas. Pārkāpuma procedūras. 126 procedūras par vidi, galvenokārt par atkritumiem un ķīmiskām vielām. 16. gadā aptuveni 90 tāda bija. Vai komisija ierosina pietiekamu skaitu šādu pasākumu, vai pietiek ar šiem pasākumiem? Jeb tas ir tikai aizberga redzamā daļa. Lasot citus ziņojumus, piemēram, par Grieķiju, kur ir sistemātiskas sūdzības eh, no iedzīvotājiem, piemēram, eh, pasaules dabas fondam. Tad rodas iespējas, ka Grieķijā ir sistemātiska tendence pieņemt lēmumus, kas legalizē infrastruktūras izbūvi, kas pirms tam ir bijusi veikti nelegāli pretēji Eiropas Savienības un nacionālajiem uh, likumiem, bet komisija nerīkojas. Iespējams, ka tai trūkst visu resursu, tai trūkst resursu. Bet tas ir sistemātisks pārkāpums. Tad jautājums, ko tad komisija dara? Komisija ir atbildīga par Eiropas Savienības tiesību īstenošanu. Un tā, tā ir noteikta prioritāte kopš 2000. gada. Komisijas paziņojumā 2002. gadā, 2007., 2008. un 2010. gadā tas ir atkal un atkal norādīts, ka Eiropas Savienības tiesību aktu īstenošana ir komisijas prioritāte. Šis īstenošanas kontrola, respektīvi. Un jāsaka, ka viens no trim mērķiem šai politikā bija mazināt pārkāpuma procedūru izmantošanu. Jaunajā paziņojumā Eiropas darba kārtība labākai likumdošanai 2015. un 16. gada paziņojumus norādīts, ka komisija identificējusi trīs prioritārās jomas rīcībai. Viens ir uzraudzīt Eiropas Savienības tiesību aktu īstenošanu, otrs risināt problēmas ar dalību valstīm, un trešais - uzsākt pārkāpumu procedūras tad, kad tas ir piemēroti. Ko tas nozīmē? Skatoties 16. gada paziņojumu, tur ir norādīts, ka rīcība tiks veikta tad, kad ar to var panākt jūtamu atšķirību. Tad, kad ir politiskā prioritāte, tad, kad ir sistēmiskas problēmas konstatētas, varbūt Grieķijai tas tagad ir eh, signāls. Un komisija ir arī norādījusi, ka tā uzsāks pārkāpuma procedūras, neizejot cauri ES pilotu mehānismam. Bet izmantos šo ES pilotu instrumentu tikai tad, kad tas būs nepieciešams konkrētajam gadījumam. Tādējādi komisija ir mainījusi savu nostāju, un es domāju, ka ir svarīgi, ka Eiropas parlaments par to ir informēts. Nesenajā stratēģijā, kuru komisija publiskoja savā paziņojumā, ir arī citi elementi. Piemēram, komisija ir veikusi pētījumu par to, cik izmaksā izpildus kontrole vidas jomā. un cik lielā mērā šāda politika palīdzētu ietaupīt e, Eiropas Savienības līdzekļus. Tāpat ir arī apstiprināts vides īstenošanas pārskats, lai censtos saprast, kas ir galvenie iemesli, kāpēc dalību valstis e, saskaras ar tik daudz problēmām vides likumdošanas īstenošanā. Un interesanti šeit ir tas, ka papildus tam, ko varētu iedomāties, piemēram, eh, nesaskaņotības ar dažādiem līmeņiem, kapacitātes trūkums, finansējuma trūkums, bet kas, manuprāt, šeit ir ļoti svarīgi, ir redzēt, ka pietrūkst sistēmu, kas palīdz nodrošināt atbilstību. Tā ir struktūrāla problēma. Tās nav tikai viens konkrēts brīdis, kad pietrūkst vēlme no komisijas vai no dalību valsts puses. Un, uh, Eh, tas var mainīties. Bet ja nav sistēma, kas nodrošina atbilstību, tad tas nemainīsies. Eh, ir nepieciešama sistēma, tā skaitā sankcijas, lai nodrošinātu īstenošanu. Vēl viens iemesls. ka likumdošana nav pietiekama kvalitatīva. 2010. gadā komisija lēma izdarīt lielāku spiedienu uz to, lai tiktu uzlabota likumdošanas kvalitāte. Sākās labākas likumdošanas stratēģija, kur katrs tiesība akts tiek apstiprināts tikai pēc ietekmes novērtējuma. Sākās refit process, atskaroties uz to, kāda ir bijusi likumdošanas ietekme Izveidots arī jaunas platformas, kas palīdz nodrošināt labāku sadarbību ar citām ES iestādēm, piemēram, tehniskā platforma sadarbībai vides jomā, lai sadarbotos ar reģionu komiteju. Komisija apstiprina igadējo ziņojumu, īstenošanas politiku un ES pilotu programmu, kuru es pieminēšu vēlāk. Pārēju pie Eiropas parlamenta. Eiropas parlamentam ir svarīga loma, ņemot vērā to pilnvaras veikt uzraudzību par komisijas darbu, bet arī kā likumdevējam, lai nodrošinātu, ka Eiropas Savienības likumdošana stājas spēkā. Un Eiropas parlamenta rīcībā ir dažādi līdzekļi. Dažus no tiem varētu izmantot arī efektīvāk. Piemēram, e Eiropas parlaments ir ļoti svarīgs demokrātijai, un, tā, un rotējošā sistēma ir ļoti svarīga, bet tas nepalīdz uh, saistībā ar to, ka mainās sasaukumi. Uh, un ir šī īsa pārmantojamība. Informācijas avot ir pētījumi, kurus eh, pastā, eh, pasūta un īsteno politikas departamenti, nodrošinot, ka deputātiem ir piekļuve nepārtrauktai informācijai par esošo situāciju. Manuprāt, tā ir sistēma, kas darbojas labi parlamentam. Un tas arī ir līdzis attīstīties citiem elementiem, piemēram, pašiniciatīvas ziņojumiem. Pašiniciatīvas ziņojumi ir ļoti noderīgi, bet viņi bieži vien ir par vēlu. Un varbūt Eiropas parlamentam vajadzētu padomāt, kā nodrošināt, lai viņu rīcībai būtu lielāka ietekme, lai pašiniciatīvu ziņojumu varētu saulēcīgāk tikt apstiprināt. Piemēram, ir ziņojums par vides eh, atbildības direktīvas īstenošanu. Bet komisija jau īsteno refit darbības. Kaut arī šis ieguldījums bija ļoti noderīgs, tas tomēr nāca mazliet par vēlu. Citas lietas, ko īsteno parlaments, tas ne tikai katru gadu seko darbības pārskatam, bet kā iedzīvotāju pārstāvis parlaments arī saņem lūgumu rakstus. Cik daudz lūgumu rakstu izraisa rīcību Šis skaits samazinās. Un kaut arī šīs komitejas loma ir ļoti svarīga, ietekme varētu būt lielāka, ja varētu sekot katram lūgumrakstam, prasot no komisijas vairāk informācijas par tālāko rīcību un saņemt eh, vairāk informācijas, lai varētu arī informēt lūguma rakstu iesniedzēju par situāciju konkrētajos uh, gadījumos. Eiropas Savienības pilsoņi. Viņu loma Eiropas Savienības tiesību aktu īstenošanā ir ļoti svarīga. Līgumā par Eiropas Savienību desmitajā pantā ir runāts par līdzdalības demokrātiju, kurā iedzīvotājiem tiek lūgts sūtīt informāciju Eiropas Savienības iestādēm par dažādām bažām, citas starpā arī par Eiropas Savienības tiesību aktu īstenošanu. Šobrīd 2016. gada datus apskatot, varam secināt, ka ir pieaugušas sūdzības, respektīvi sūdzību skaits, kas pārsniedz 2011. gadu pat, kad bija liels sūdzību skaits. What is not clear is what the, the impact of those. Īsti nav skaidrs, kāda ir ietekme no šiem 3700 sūdzībām. Komisija uzskata viņu par nozīmīgu informācijas avotu, bet uzsver, ka iedzīvotājiem arī ir jāsaprot, kādas ir pārkāpuma procedūras mērķis. Un mērķis, respektīvi, ir aktualizēt plašāku principu jautājumu. To es pat eh, domāju, parlamentam vajadzētu apšaubīt, kāpēc pārkāpuma procedūrai uh, kā mērķis ir noteikts runāt par plašākiem principiem, nevis eh, izmantot to kā uzraudzības eh, pasākumu, tad, kad tiek pārkāpt eh, likumdošana, piemēram, vidas jomā. Ir svarīgi saprast, kā tiek izprast šis jēdziens plašāk principu, ko komisija izmanto. ja mēs runājam par sūdzību iesniedzēju Eiropas Savienības pilsoņu iesaistīšanos, 80. un 90. gados komisijai bija daudz ciešāks dialogs ar sūdzību iesniedzējiem, to es arī pieredzēju strādājot komisijā. Tad, kad tika iesniegta sūdzība, komisija vērsās pie sūdzības autora, lai saņemtu vairāk informācijas apspriestu argumentus vai prezentēt pretargumentus. Bet šobrīd šī situācija ir mainījusies. Nav nekādu juridiski saistošu noteikumu. Sūdzības autors vienkārši gaida pēc sūdzības iesūtīšanas Komisija apliecina, ka ir saņēmusi sūdzību, un tad informē sūdzības autoru par katru procesuālo soli. Tas nevienmēr notiek, bet tā tam būtu jābūt. Un tad, kad tiek pieņemts lēmums slēgt lietu vai sūtīt formālu paziņojumu, nu tur procedūra nedrīkst pārsniegt vienu gadu. Tomēr no 3700 sūdzībām, kas ir reģistrētas 2016. gadā, tikai 270 gadījumos ir uzsākta ES pilotu mehānismu darbība. Komisijas ziņojumā sacīts, ka 3026 lietas tika slēgtas. Nu, visdrīzāk tas nāk no iepriekšējiem gadiem, nevis konkrētajā gadījumā. Bet vienalga no 3700 plus sūdzībām eh, liela daļa izraisīja tālāk rīcību. Komisija uzskatīja, ka tas lielākā daļa nebija Eiropas komisijas vai Eiropas Savienības kompetencē, un man tas tomēr šķiet kā ļoti liels skaitlis, bet eh, detalizētāka informācija nav pieejama. Un tāpēc būtu noderīgi saņemt šādu detalizētāku informāciju. Eiropas parlaments eh, pieprasa pieņemts noteikumus attiecībā uz administratīvo procedūru un tādējādi arī noteikumi par pārkāpumu procedūru varētu tikt iekļauti nākošajā eh, ziņojumā par komisiju. Par Eiropas Savienības eh, likumu pārcelšanu. Eh, sūdzību skaits mazinās ir vairāki pārkāpumu gadījumi. 790 par vēlīnu transponēšanu. Okay. Um, Un tagad es mēģināšu ķerties pie būtiskākajiem punktiem. Komisija ne tikai seko saulaicīgai eh, likuma transponēšanai, bet arī tam, lai tā notiktu pareizi. Un tāpēc uh, ir atbilstības pārbaudas pētījuma un korelācijas tabulas. Tā ir dalībvalstu atbildība, jo tās ziņo par likumu transponēšanu komisijai, un tāpēc būtu vieglāk dalību valstīm ziņot, e, kuri nosacījumi ir transponēti. Realitāte ir tā, ka padome nav eh, padome regulāri ir noraidījusi šā dalību valstu atbildību un parlaments ir iecerējis pētījumus par to, kā transponēšana tiek īstenota, bet šie pētījumi tiek uzskatīti par konfidenciāliem, jo e, tie e, tiek uzskatīti par būtiski nākotnes pārkopam procedūrām, un nu, tomēr tie ir būtiski informācijas saņemšanai, tie analizē e, likumdošana Eiropas Savienības un uh, dalībvalstu līmenī, un komisija pēc saviem ieskatiem var šos pētījumus e, izmantot, tie tiek uzdot konsultāciju firmām, un e, komisijai nav pienākuma tos ņemt vērā vai rīkoties to sakarā. Eiropas parlaments varētu sekotām, lai komisijai būtu pietiekami resursu atbilstības pārbaužu veikšanai dalībvalstīs. Un varētu izdarīt spiedienu uz komisiju, lai šie pētījumi kļūtu pieejami sabiedrībai. Like to, to with... Un noslēgumā es gribētu teikt dažus vārdus par pārkāpumu procedūru. Ir tendence samazināt pieskarties pārkāpumu procedūrām, lai gan ir skaidri atzīts, kā pārkāpuma procedūras ir efektīgas. The fact that it doesn't have legally uh, binding rules on nav juridiski saistošu noteikuma attiecībā uz eh, pārkāpumu procedūrām. Consider... Un domājams, ka parlaments varētu. Varētu lūgt komisiju iesniegt priekšlikumus regulai, kas nodrošinātu, ka e, noteikumi ir juridiski saistošie. Es e, sacīšu, ka nevar pie, piekrist jūsu sacītajam, ka Eiropas parlamenta veiktās darbības samazinās, ja jūs uzskatāt pārkāpumu procedūras Mēs rīkojamies proaktīvi, mēs iztenojam die dialogu ar komisiju, un pārkāpumu procedūrām ir jābūt maksimāli maz. Ja jūs varat atrisināt problēmu saulaicīgi, tas ir izdevīgi Eiropas pilsoņiem, kāpēc mums vajadzētu eh, saukt dalībvalsts pieties, ja mēs varam problēmas atrisināt savlaicīgi. Tas ir 27. lapusē pēdējais paragrāfs pirms eh, punkta 1 E, četri. E, tas ir jāņem vērā, un šeit es pilnībā nevaru piekrist. Eiropas parlaments šī komisija piedalās daudzās faktu konstatēšanas misijās, mēs sagatavojam motiskos jautājumus, rezolūcijas, mēs veicam darbības pat, ja tās nenoved pie pārkāpuma procedūrām, mēs ar to lepojam, jo kvalitāte ir pieauga savukārt eh, skaitļi krītās. Un jums eh, būtu jāsaskat šī korelācija, un tas skaidri jānorāda. Tagad došu vārdu komisijas pārstāvim. Uh, good afternoon. Esiet sveicināti, priekšsēdētāji, godējumie deputāti. Pētījuma Altēra Valastrēros E, tas ir paredzēts, lai nodrošinātu labāko Eiropas Savienības likumdošanas īstenošanu, kā arī norāda uz izaicinājumiem, ar kuriem mēs saskaramies. E, efektīva likumdošanas īstenošana ir būtiska un palīdz nodrošināt to, lai visi pilsoņi varētu izmantot savas tiesības un to pārkāpumu gadījumā panākt attiecīgas korektīvas procedūras. Tā ir viena no komisijas eh, prioritātēm. Eh, gribu arī piebilst, ka ir bijusi nozīmīga notikuma attīstība attiecībā uz likumdošanu, labāku likumdošanu kopš 2016. gada, un arī tas eh, atbilst vairākiem aspektiem, kas ir izsākts izskanējuši pētījumā. Mūsu politika ir koncentrēta uz to, lai pievērst lielāku uzmanību nopietnākajiem likuma pārkāpumiem un atbilstībām, un mēs e, rīkosimies ātri visos gadījumos, kad pārkāpums bremzē mūsu politikas, var ir nosauktas, e, definētas mūsu prioritātes. Mēs izmeklējam gadījumus, kāda Eiropas Savienības likuma nav transponēta nacionālajos likumos vai vispār nav transponēta. Tāpat arī gadījums, kāds dalībvalsts neievēro justīcijas tiesas nolēmumus vai arī izraisa nozīmīgu skaitījumus Eiropas Savienības finanšu interesēm. Tāpat tas attiecas uz lietām, kad nacionālās tiesas neatzīst. E, Eiropas likumu prioritāti vai ir citā veidā rīkojušās neatbilstīgi. Tāpat mēs uzskatām, ka atsevišķi nepareizas transponēšanas gadījumi var tikt vieglāk risināti ar piemērotākiem mehānismiem. Un, ja ir pietiekama juridiska aizsardzība, tad e, komisija novirza sūdzību iesniedzējus uz struktūrām, kas var viegl, e, vienkāršāk atrisināt viņu problēma. E, ir daudz sūdzību iesniedzēji, kuri uzskata, ka viņi var saņemt finansiālu kompensāciju vai citu veidu kompensāciju, bet primārais mērķis ir nevis piedāvāt kompensāciju atsevišķiem pilsoņiem, bet panākt eh, dalību eh, eh, Eiropas Savienības likumu ievērošanu no dalību valstu puses. Bet, kā jūs sacīju, mēs turpinām skatīt individuālus gadījumus, kur, kuros ir runa par kādām sistēmisku kļūdu novēršanām un turpinām skatīt gadījumus, kur citu mehānismu nav pieejami. Līdz ar to aizvien biežāk atsevišķi gadījumi tiek pārsūtīti vietējiem līmeņiem un vairāk pievērsīsimies struktūrāliem pārkāpumiem. Bet mēs paturam spēkā mūsu apņemšanos eh, ievērot piemērotu administratīvu rīcību saziņā ar pilsoņiem, labu administratīvā likuma ievērošanu. Mēs atbalstām sūdzību iesniedzēju tiesību stiprināšanu un proaktīvi informēsim sūdzību iesniedzējus par pasākumiem, kas ir spērti iepriekš. Tas, eh, mēs tos informējām pēc pieprasījuma. Un šķiet, kā tā kā laiks aizritis, man ir jāierobežo savu uzstāšanās. Ir ietvers, kas aizsargā iesniedzēja pozīciju un to stiprina arī labas administratīvās prakses teksti. Mēs garantējam to, ka uzņēmumi, pilsoņi un interesētās puses var ar mums sadarboties un mums ir izveidoti horizontālie noteikumi. E, tāpēc mēs neesam pārliecināti par to, ka jauns leģislatīvs instruments varētu bagātināt Eiropas administratīvo likumu, bet mēs uzskatām, ka ir jānodrošina labāk piekļuvi informāciju pilsoņiem un uzņēmumiem attiecībā uz viņu tiesībām. Es saprotu, ka jūs esat nonācis līdz izklāsta beigām, jo tā kā mums beidzas eh, mutiskajai tūkošanai atvēlētais laiks un mūsu, eh, un vēl ir deputāti, kuri vēlas izteikties. Es eh, vēlējos vēl piebilst, ka mums ir paredzēta labāka režīma, lai mudinam dalībvalsts rieģiet ātrāk pienākumiem savlaicīgi un pareizi transponēt Eiropas Savienības likumus. Un īpaši jūs domājat par caurskatāmību. Mēs šo pētījumu novērtējam. Mēs varam runāt par atsevišķiem konstatējumiem ziņojumā pār pa, eh, sūdzību skaitu, lūgumu rakstu skaitu, kas ir palīdzējuši sākt pārkāpumu procedūrām. Tāpat jūs norādījāt, ka mēs nepaziņojam iemeslus lietu slēgšanai 2016. gada ziņojumā ir skaidri norādīts, kāpēc mēs lietas slēdzam, un ir arī pirms noslēgšanas vēstule attiecībā uz sūdzības slēgšanu. Mēs informējam iesniedzēju un dodam iespēju nāklai ar jauniem elementiem, kas eh, varētu mūsu nostāju mainīt. Divi E, divos gadījumos komisijas nostāja ir atšķirīga. Jūs aicināt uzraudzīt monitoringu pār Eiropas Savienības noteikumiem īstenošanu. Parlaments mūs kontrolē demokrātiski un mēs pārraugām Eiropas Savienības notiekumu ievērošanu justīcijai, bet pārkāpuma procedūra ir ar divpusēju raksturu, to īsteno komisija no vienas puses, dalībās no otras puses, un ir robežas tam, cik tālu mēs varam nodrošināt caurskatāmību šajā procesā. Tas attiec arī uz pilotu mehānismiem un tiem tekstiem, ko ir noteikusi justīcijas tiesa. Tomēr ir konkrēti pasākumi, lai stiprinātu pasākums. Pētījums atzīst, ka ir sagatavota laba tīmekļa vietne, kur ik viens var atrast informāciju ir mazāk pilotlietu, ir formālas procedūras, nereti paziņojumi presē, formāli paziņojumi. Mēs palielinām caurskatāmību, informējam gan sabiedrību, gan parlamentu. Un tāpat par piekļuvi dokumentiem mēs eh, dokumentus neatklājam līdz pārkāpuma procedūras beigām. Un noslēguma priekšsēdētāji mēs atbalstam jūsu ieinteresētību pareizā likumdošanas nodrošināšanā, tas ir mūsu visu interesēs, un mēs strādāsim kopumā pie labāks likumdošanas. Paldies! Un arī mēs esam izjutuši labu sadarbību ar komisiju vairākos tematos, kur nav iespēju, nav vajadzības uzsākt pārkāpumu procedūru Marijas kungs. Jūs lūdzāt vārdu, vai manā rīcībā ir divas minūtes? Priekšsēdētājai nav ieslēgts mikrofons. Paldies! Mums um, būtu bijis uh, vajadzīgs vairāk laika, lai mēs varētu šī pētījuma sakarā izteikt savu viedokli, es būtu vēlējis izteikties uh, gana uh, atbildot referentei, gan komisijai Tagad runāšu par tik netaisnīgu pasākumu kā memorands, ko ir uzspiedusi Eirogrupa un kreditori, lai saņemtu finansējumu no SVF, un tiek uzspiests ārkārtīgi detalizēts memorands ar ļoti konkrētiem pasākumiem, alga pazemināšanu, uh, sociālās valsts lomas samazināšanu, un tas viss ir pretrunā ar cilvēktiesībām, kuras ir definēts Eiropas Savienības pamats tiesību hartā. Tiesības uz īpašumu, tad, kad tiek samazināts pensijas par 50%, mēs skaram tiesības uz īpašumu, uz uh, cienīgu dzīvi tiek noteikti pasākumi, lai atsavinātu nekustamos īpašumus. Un to esmu norādījis jau vairāk kārtīgi. Es norādīju uz šādiem pamatiesību pārkāpumiem. Komisija apgalvo, ka, tā, tas nav, ka tas nav tās viņas kompetencēs, un man šķiet, ka komisija nejūtas, ka tās pienākums ir mūs aizsargāt pret pamatiesību pārkāpumiem. Uh, Savukārt komisija īsteno šo memorandu, kas nav Eiropas Savienības likumdošana, līdz ar to šeit ir pelēkā zona, tiek pārkāpt cilvēktiesības, un neviens neaizstāv Grieķijas pilsoņi. Ir bijuši desmitiem lūgumu rakstu, komisija apgalvo, ka tā nespēja neko darīt, un, un uh, pārsūta iesniedzējus tālāk. Es nevaru tagad izklāstīt visu, jo man arī cībā nav laika, bet es gribētu, lai jūs savā pētījumā pievēršaties šim aspektam, un mēs varēsim to iekļaut mūsu darbā. Es jau to sacīju komisijai, pirmajam vicepriekšsēdētājam, lai mēs varam pārbaudīt šos gadījumus. Trojkas locekļi saka, Grieķijai, ja memorandums netiks piemērots, tad aizdevuma nebūs, to savu aizdevumu daļu nedabūsi. Vai komisija ir tā struktūra, kura pārbauda kreditoru noteikto pasākumu ievērošanu. Komisija vairs nav līguma sargātāja, tā atrodas interešu konfliktā. Šis jautājums ir jāskata citā reizē. Jā, paldies visiem par dalību rīta sēdē, un mēs tiksimies pulkstens 3.30 kopā ar AFKO jūsu asistenti e, norādīs, kurā telpā tas notiks. Manuprāt, PHS sēkā jaukas pusdienas.